Mes chers collègues, Cienījamie kolēģi, uzsāksim mūsu sēdi. Te ir trīskāršu eh, prezidentūra, jo ir piesaistīts vēl bez budžeta komitejas arī budžeta kontrols komiteja un juridisko lietu komiteja. Es vēlos sveikt šeit Kristalīnu Georgievskundzi, vi, vicepriekšsēdētāja samata kandidāti. Es atgādināšu, ka saskaņā ar vadlīnijām komisijas apstiprināšanai pielikuma numur 16 reglamentā Eiropas parlaments izvērtē komisāru kandidātus balstoties uz viņu kompetencēm, vispārējām kompetencēm, viņu eiropeisko apņemšanos un viņu personīgo neatkarību. Parlaments izvērtē arī viņu zināšanas par viņiem uzticētajām kompetenci jomām un arī viņu komunikācijas spēju. Es vēlētos atgādināt, ka pirms šīs uzklausīšanas vicepriekšsēdētāja amata kandidāte ir atbildējusi rakstiski uz sagatavotajiem jautājumiem, un rakstiskās atbildes ir tikušas izplatītas deputātiem visās valodās. Mūsu debats noritēs sekojoši vici priekšsēdētājs amata kandidāte vispirms nāks klajā ar ievadu uzrunu, kurai nevajadzētu pārsniegt 15 minūtes. Pēc tam pašā noslēgumā viņai būs 5 minūtes noslēdzošai uzrunai. Pēc viņas ievadrunas mēs uzsāksim jautājumu uzdošanu un jautā, pēc jautājuma uzdošanas tūdaļ arī tiks atbildēts katram jautājumu uzdevējam, un atbildēji ir atvēlēts 3 minūtes, 1 minūte atbildēji, 1 minūte jautājumam, 2 minūtes atbildēm. Vispirms jautājums uzdos politisko grupu pārstāvi, un otrajā jautājuma kārtā Vispirms eh, jautājums uzdos atbildīgie priekšsēdētāji, vispirms budžeta komitejas priekšsēdētājs, tad budžeta kontrols komitejas priekšsēdētājs un visbeidzot juridisko lietu komitejas priekšsēdētājs. Vēlos arī atgādināt, ka šīs diskusijas tiks tūkots 22 valodās un ik viens var izmantot savu dzimto valodu bet lūdzu ņemiet vērā, ka jūsu teiktais ir jāpārtulko, un tāpēc nerunājiet pārāk ātri. Vēl vēlos vērst jūsu uzmanības to, ka šīs debatas tiks translētas eh, tiešsaistē internetā, parlamenta mājaslapā, un uzklausīšanas video ieraksts arī būs jūsu rīcībā šajā pašā mājaslapā. Pirms es dodu vārdu saviem kolēģiem, budžeta kontrols komitejas priekšsēdētāju un juridisko lietu komitejas priekšsēdētāju, es vēlētos eh, cienamā kandidāts kundze teikt, cik lielā mērā mēs ar uzmanību sekojam 2015. gada budžeta sagatavošanai. Mums joprojām ir eh, tātad nenomaksātie rēķini, un mēs cenšamies rast struktūrālu risinājumu, lai novērstu to, ka Eiropas Savienībā ir pārāk liels parāds. Mūs interesē arī daudzgadu finanšu plānu pārskatīšana, tātad 2016. gadam, kur, pie kur mēs strādāsim ļoti daudz 2015. gadā. Mēs ļoti uzmanīgi raudzīsimies uz to, kā tiks izmantot šie 300 miljārdi eiro eh, par kuru investēšanu paziņojas Junkers, kāds, eh, kādu ietekmi tas atstās uz eh, budžetu 2015. gadā, kad tiks izmantot šis tik ļoti gaidītais instruments. Mēs vēlētos zināt arī, eh, ko jūs domājat par pašu resursiem, un visbeidzot, varbūt jūs mm, varētu arī precizēt savu viedokli par parlamentāro kontroli Eirozonā un Eiropas stabilitātes mehānismam. Un es došu vārdu tagad Ingeborgai Greslei, budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētāji. Um, kolēģi. Sniegs paldies. Paldies, kolēģi. Es gribu smēkt uh, komisāru Georgievu arī uh, no budžeta kontrolas komitejas deputāta puses. Mums ir uh, jauna Uh, komisijas komisāru uh, komanda, daži no viņiem jau ir strādājuši, ļoti intensīvi strādājuši, un uh, jau pirms 2000, no 2004. gada ir aktīvi darbojušies, un mēs redzam, ka tā ir iespēja budžeta kontrols un arī mm, citās jomās aktīvas darbības iespējamību. Uh, Vairāk nekā 5000 darbinieku būs jūsu pāraudzībā aptuveni septītā daļa komisijā strādājošo, un līdz ar to jūs tieši varēsiet izmantot visu šo potenciālu. Budžeta kontrolas komiteja ļoti ieinteresēta, lai sasniegtu labus rezultātus, un kopējā darbībā mēs redzam labākus iespējas stiprināt budžeta kontrolas funkcijas un arī novērst. Uh, panākt eh, efektīvāku darbību, novēršot eh, eh, krāpniecību. Es gribu uzsvērt, ka uh, mēs sekojošā veidā organizēsim darbu. Sākam jums būs iespēja teikt ievadvārdus, tad 14 deputātos uzsēsies 3 minūtes, respektīvi uzstāsies minūti, jūs dosiet 2 minūtes atbildi, un tad uh, būs iespēja vēl teikt noslēguma vārdus. Un ceru, ka mēs varēsim sadarboties, lai uh, tas nāktu visiem nodoļu maksātājiem par labu Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies. Tagad vārds eh, Pāvēlam Svobolam, juridisko lietu komitejas priekšsēdētājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es sirsnīgi sveicu jūs šajā uzklausīšanā. Juridisko uh, lietu komitejas vārdā. Mūsu komitejas pārstāvi uzdos jums tikai tādu ierobežotu jautājumu skaitu, un tā tas arī ir paredzēts. Vairāk kā jebkāda Eiropas Savienības budžets un tā pareiza ieviešana ir tik tiešām mūsu uzmanības pašā centrā. Tāpat laikā, kā budžeta lēmēja institūcija, parlaments ir pārliecināts, ka ir ārkārtīgi, budžets ir ārkārtīgi svarīgs lai varētu uzraudzīt un pareizi īstenot dažādas uh, Eiropas Savienības politikas, un tā tad tas ir Eiropas Savienības pilsāņu un uzņēmumu un dalību valstu interesēs nodrošināt, lai uh, iestādes, uh, aģentūras un Eiropas Savienības struktūras varētu paļauties uz tiem, kas ir augsti kvalificēti un zinoši un spējīgi darboties. Junker kungs, jums ir izvērsīs portfeli, kur ir iekļaut arī cilvēku resursi. Tu jūs tātad būsiet tieši atbildīgi par rekrutēšanu, darba apstākļiem un mobilitāti komisijā, un tāpat netieši būsiet atbildīgi arī par daudziem jautājumiem, kas saistīti ar darbiniekiem visās Eiropas Savienības institūcijās, aģentūrās un struktūrās. Jūs būsiet atbildīga par um, šo cilvēku resursu faktoru un tā laba darbību Parlaments ļoti apzinās, cik svarīgs ir šis uzdevums, un tāpēc juridisko lietu komiteja piedalīsies jūsu novērtēšanā uz tādiem pašiem pamatiem kā budžeta un budžeta kontrolas komitejas. Georgievs kundze, mēs ar interesi uzklausīsim jūsu sākuma ievadvārdus. Madame la viceprezidente. Cienījumā vicepriekšsēdētāja samita kandidāta, lūdzu jums vārds. Honorable cienījamie komiteja vadītāji, godātie parlamentu locekļi. Tas tik tiešām ir liels gods atgriezties šeit parlamentā, būt jūs priekšā otro reizi, kā komisāra kandidātei. Es atceros iepriekšējo reizi, tas bija gluži kā vakar. Un tas bija sākums ļoti auglīgai sadarbībai ar Eiropas parlamentu, balstoties uz uzticību un savstarpēju cieņu. Un, ja būšu apstiprināta amatā, es Esmu apņēmības pilna turpināt šajā sadarbības garā, sadarboties ar parlamentu un īpaši ar šīm trīs komitejām, kas uh, šodien te ir pārstāvēts. Šoreiz uh, esmu izvirzīta uh, vicepriekšsādātājs amatam, budžetu un cilvēku resursu jautājumos. Es pilnībā apzinos, cik ārkārtīgi svarīgi ir izmantot mūsu finanšu resursus un mūsu cilvēku talantus pēc iespējas maksimāli tā, lai mēs varētu arī izpildīt tos solījumus, ko esam devuši Eiropas iedzīvotājiem. Un domāju, ka mana amata, mana darba pašā pamatā būtu resursu saskaņošana ar prioritātēm, lai nodrošinātu labākos iespējamos rezultātus mūsu darba rezultātā. Un tas nozīmē jāstrādā tiešām un jārūpējas par darba paveikšanu un jābūt atbildīgiem uh, mūsu pilsoņu priekšā, kuri maksā par to, ko mēs darām, un kuri saņem arī rezultātu no mūsu darba. Un man liekas, ka tas nozīmē, ka man un maniem kolēģiem ir ļoti skaidri jādod atbildes uz trīs jautājumiem. Ko mēs panākam, sasniedzam ar katru iztērēto eiro, lai palīdzētu mūsu cilvēkiem un mūsu ekonomikām? Vai mūsu kontrols mehānismi ir gan stingri, lai novērstu to, ka līdzekļi, ko mums piešķir Eiropas pilsoņi, ka tie ir pasargāti no krāpniecīgas darbības, un vai mēs daram visu iespējamo, lai nodrošinātu apstākļus mūsu darbiniekiem, lai viņi varētu dot izcilu sniegumu un attiecīgi labi paveikt savus uzticētos pienākumus. Domāju, ka šajos diezgan sarežģītajos apstākļos un grūtajos laikos tik daudziem mūsu pilsoņiem, mums ir jāizmanto budžeta līdzekļi ļoti viedi, lai kompensētu to kaitējumu, ko krīze ir izdarījusi konkurētspējai, darba tirgū, tāpat uh, attiecībā uz mūsu dzīves apstākļiem un um, arī kā tas ir ietekmējis cilvēku uzticību Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka Eiropas Savienības budžetam ir noteikti loma spēlēm, lai atjaunot šo uzticamību uh, un lai cilvēki atkal turpinātu Eiropai kā vadošiem spēkam. Mums ir ļoti labs pamats, mēs nu pat apstiprinājām daudzgadu finanšu plānu. 100 miljārdi eiro ir paredzēti investēšanai nākamos septiņos gados, lai radītu izaugsmu, lai nodrošinātu darba vietas un lai nodrošinātu labāku dzīves kvalitāti. Un šie nav nekādi abstrakti skaitļi. Eiropas Savienībai ir tieša ietekme uz cilvēku Uh, dzīvi. Tas nozīmē, ka tiks nodrošināts darbs apmēram 600 tūkstošiem cilvēku, kas darbojas projektos, ko finansē kohēzijas politika, un tāpat būs darba vietas uh, simtiem tūkstošu citiem cilvēkiem dažādos uzņēmumos, kas nodrošina aprīkojumu un materiālus šim darbam. Tas nozīmē, ka būs labākas iespējas nodarbinātībai četriem miljoniem studentu, kuri varēs izmantot Erasmus Plus programmu. Un manā pašreizējā atbildības jomā, ka tiks arī strādāts pie izšķiroši svarīgiem jautājumiem, bet tas viss ir sasniedzams tikai un vienīgi tad, ja paredzētie līdzekļi tiek eh, ieguldīti un izmantot atbilstoši un dos rezultātu. Un eh, tas nozīmē, ka šīs maksājuma apropriāciju eh, deficīts, par ko ir tik daudz runāts, un par to jau runājas arī budžeta komiteja saistībā 2015. gada budžetu. Tātad šie, šīs nesamaksātās maksājuma apropriācijas tik tiešām mūs satrauc un iespējams, ka esat redzējuši vēstuli, ko prezidents Barozo ir nosūtījis valstu vadītājiem un tāpat Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem, lūdzot atbalstu, lai varētu risināt šo maksājumu problēmu. Tā ir viena no prioritātēm, kuru ir nospraudis man arī komisijas priekšsēdētājs. Ja es būšu apstiprināts šajā amatā, tad jau pirmajā dienā pārņemšu šo stafeti no komisāra Dominika un centīšos veiksmīgi noslēgt sarunas par 2014. gada budžeta grozījumiem un tāpat arī attiecībā uz 2015. gada budžetu, tā lai mēs varētu uh, samazināt šos nesamaksātos rēķinus. Un es tik tiešām esmu savā sirdī pārliecināta, ka eh, tādā veidā, ja mēs to nedarīsim, tad mēs eh, kavēsim programmas, eh, tas neļaus mums radīt darba vietas un izaugsmi, tādā gadījumā mums būs papildu izmaksas, būs jāmaksā procentu maksājumi, un Principā tādā veidā mēs paši grausim savu uzticamību un savu reputāciju. Bet tā ir problēma, ko mēs varam noteikti atrisināt. Mums vienkārši jāizmanto elastība, par ko jūs, kā Eiropas parlaments, tik eh, smagi cīnījāties un par ko galu galā visi vienojās, kam visi piekrita. Mēs neprasam vairāk maksājuma apropriācijas, nekā tas bija paredzēts eh, daudzgad finanšu plānā. Mēs vienkārši vēlamies uh, paredzēt vairāk eh, šīs maksājuma apropriācijas, lai paredzētu maksājumus neparedzētiem apstākļiem, tātad papildus budžeta samazinājumiem. Mums ir tāds neparedzēts augstāks maksājuma apjoms kohēzijas fondam. Mēs uh, izjūtam uh, būtisku programmu veiktu avans maksājumu ietekmi. Uh, Bet runāšu par eh, šī brīža eh, prioritātēm. Tās ir ārkārtīgi svarīgas, bet mums jāskatās arī tālāk nākotnē. Manuprāt, budžeta jomā galvenie izaicinājumi būs pirmām kārtām daudzgad finanšu plāna vidustermiņa pārskats 2016. gadā. Tā būs mūsu iespēja orientēt Eiropas budžetu tālāk uz darba vietām, izaugsmu un konkurētspēju, un, ja tas būs nepieciešams, tā mēs varēsim atbildēt uz jauniem izaicinājumiem Eiropas Savienības ceļā. Tas arī būs brīdis iz, uh, eh, apsvērt nākošo finanšu, daudzgad finanšu plānu, kā to saskaņot ar Eiropas institūciju finanšu plāniem, un noteikti būs diskusijas par to, ko tas viss nozīmē. Ja mēs izvērtējam eirozonas dažādās uh, specifiskās nepieciešamības, Un, kā komisāra, es noteikti turēšu pie vārda iepriekšējo komisiju, kuras eh, pārstāvis pati esmu attiecībā uz šo priekšlikumu pārskatīt finanšu plānu. Otram kārtā mums ir ļoti svarīgs jautājums izvērtēt pašu resursu augstu līmeņu grupā, ko vada priekšsēdētājs profesors Mario Monti. Un, ja es tikšu apstiprināts savā amatā, tad es noteikti piedalīšos šajā, šajā darbā. Ir ja nepieciešams uh, izvērtēt eh, tādā vēsturiskā perspektīvā pašu resursu sistēmu kā tādu un jāmeklē jaunus ceļus nākotnē. Šī darba rezultāts noteikti būs izmantojams vidustermiņa pārskatā, bet, kas ir vēl svarīgāk, mēs varēsim izmantot to trešajā, vēl svarīgākajā uzdevumā. Tas ir gatavoties nākamā daudzgad finanšu plāna gatavošanai, kas principā tiks uzsākts 2018. Eh, gada janvārī. Pirms nākot klājā ar priekšlikumiem nākamam daudzgad finanšu plānam, es, protams, intensīvi konsultēšos ar parlamentu un citām um, iesaistītajām pusēm. Un es zinu, mēs noteikti būsim daudz spēcīgāk šajās konsultācijās, ja laikā līdz tam mēs spēsim pierādīt, parādīt, ka izmantojam budžetu labāk un ka no savas uh, tērēšanas kultūras mēs pārējām vairāk tieši uz konkrētu rezultātu sasniegšanu. Mums ir jānodemonstrē, ka Eiropas Savienības budžets ne tikai dod vērtību par iztērēto naudu, bet ka šī vērtība ir ļoti augsta. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams advancētāks eh, eh, budžeta izstrādes un izpildīšanas veids un ir eh, jāizmanto finanšu sviras. Tā piemēram, pārnesot uh, Um, grantu maksājumus, mēs varam tos izmantot inovatīviem finanšu instrumentiem, kā piemērs, piemēram, šī, uh, šīs pilotu projektu obligācijas uh, multiplikātoru faktors ir 40 reizes lielāks uh, nekā Eiropas Savienības investīcijas dara tā, tad inovācijām ir ļoti svarīga loma šajā 300 miljārdu investīciju pakotnē, par ko paziņo Junkerkungs savās politiskajās vadlīnijās. Mums tāpat budžets ir jāiegulda vairāk projektos, kuriem ir e, daudzveidīgi mērķi un daudzveidīga ieguvuma. Tā piemēram, jaunā kohēzijas politika palielinās ieguldījums energoefektivitātes jomā, un tās ir investīcijas, kuras noteikti veicinās vietējo uzņēmumu darbību, Tātad, lai mēs gūtu rezultātu šeit, lai nebūtu viss jāimportē no Ķīnas, tādā veidā mēs radīsim arī darba vietas, tas palīdzēs mums samazināt CO2 izmešus, izmešus un tādā veidā varēsim mazināt arī savu atkarību enerģetiskajā ziņā. Lai mēs labāk varētu tērēt līdzekļus un iegūt augstāku vērtību no šiem līdzekļiem, ir cīņa pret uh, līdzekļu neatbilstošu izmantošanu. Tātad mums tāpēc ir nepieciešams izvērtēt budžeta izpildu, cik lielā mērā un kā Eiropas Savienības iztērētie līdzekļi atbilst mērķiem un uh, noteikumiem. Mums ir jāizstrādā jaunas programmas, kuras ir uh, labāk darboties spējības, kurās ir mazāk kļūdu, kuras ir efektīvākas, un tur mums ir garš ceļš vēl ejams, un mums ir nepieciešams uzlabot atbilstību un uh, Eh, noteikumu ievērošanu, un tur vēl daudz darāmai, tīpaši mēs runājam par sadarbību dalību valstīm un sadarbību starptautiskām organizācijām. Ir vairāk jādara, un vairāk mēs noteikti varam darīt, lai vienkāršot noteikums atskaišu sniegšanai, un lai šī vienkāršošana nebūtu vienkārši tikai tāpēc, lai atvieglotu dzīvi, bet lai šī regulācija, šie labākie, vienkāršākie noteikumi būtu vieglāk izmantojami un veicinātu labāku darbu. Tāpat mums ir jāvirzās uz uh, sistēmām, kas ir balsto, balstītas uz riska izvērtēšanu. Es noteikti cieši sadarbošos ar parlamentu, ar dalību valstīm, ar dalību valstu parlamentiem, Eiropas uh, revīzijas palātu un nacionālajām revīzijas iestādēm un mūsu starptautiskiem partneriem šajā jomā. Es uh, atbalstīšu spēcīgu Olaf kas uh, aizsargā Eiropas Savienības uh, finanšu intereses. Uh, krāpniecība un neatbilstoša Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana, tas ne tikai zog šos Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļus, bet tas nodara lielu kaitējumu, un to mēs nekādā veidā neciet, necietīsim. Šai ziņā noteikti būs interesants darbs tālāk pie Eiropas uh, uh, Eiropas pie Eiropas prokuratūras izmantošanas tā, lai varētu izmeklēt šādas eh, kaitniecīgas darbības. Un visbeidzot, eh, bet tas nav mazāk svarīgi, runāšu par mūsu darbiniekiem, jo nekas no šī visa darba, no šiem mērķiem nebūs iespējams, ja mums nebūs izcili cilvēki darbinieku komisijā un citās Eiropas Savienības institūcijās. Mēs eh, dzīvojam uh, Uh, intensīvākas konkurences apstākļos. Mums visu laiku ir jāuzlabo pašiem sevi, ja mēs uh, gribam, lai mums būtu uh, labs, spēcīgs civildienas un darbinieki, un tas ir signāls, ko noteikti es gribu dot. Pirmkārt, mums ir jāpadara karjera Eiropas Savienības institūcijās vēl pievilcīgāka, lai varētu piesaistīt tik tiešām pieredzējuši cilvēkus, lai varētu ienest un paturēt šos darbiniekus un lai varētu viņus virzīt viņu karjeras attīstībā. E, it īpaši tāpēc, ka turpmākajos gados ļoti daudz pieredzējuši darbinieki aizies pensijā. Es uzskatu, ka ir jānodrošina godīga attieksme un vienlīdzība darbiniekiem visās ziņās. Tāpat man ir dots uzdevums nodrošināt lai 40% eh, būtu sievietes vidējos un augstākos vadības līmeņos eh, Eiropas komisijā. Tāpat mums ir jānodrošina savu darbinieku mobilitāte. Jāizmanto komisijas jaunā struktūra, lai tā ļautu cilvēkiem vieglāk pārvietoties, tātad, lai viņi iekšēji organizācijā varētu mainīt un atrast jaunas darba vietas. Trešām kārtām mums ir eh, jātaupa līdzekļi, bet nepieļaujot nekādas kompromisas kvalitātes ziņā. Un te uh, jāsaka, ir jādara viss iespējamais, lai šeit gūtu kādus ietaupījumus. Un te komisijai ir jādarbojas arī kā spēcīgai un vienotai komandai. Finanšu līdzekļi un paši cilvēki tie ir galvenie faktori, kas dzīve Eiropas Savienībā var padarīt labāku, bet kas ir vissvarīgākais? Tās ir tieši vērtības, kas padara mūs par tiem, kas mēs esam, kas palīdz mums pārvarēt sašķeltību un kas neatstāja nevienu reģionu, nevienu vietu Eiropas Savienībā novārtā. Tas mums liek rūpēties par uh, cilvēkiem Eiropas Savienībā visur, un tieši šo vērtību pēc esmu uh, lepna par Eiropas Savienību un man ir liels gods būt uh, kandidātei uz uh, šo amatu, kam esmu izvirzīta. Paldies! Merci, madame! Paldies! Vispirms, tātad jautājumi tiks uzdoti. Mm no politiskajām grupām, katrai politiskajai grupai būs iespēja uzdot vienu jautājumu, un otrajā kārtā vispirms eh, tiks uzdot jautājumu, kas attieksies uz budžetu, tad uz budžetu kontroli, un visbeidzot jautājumu, kas attieksies uz juridiskajām lietām. Pirmajā jautājuma kārtā vārds Žozē Manuēlam Fernandesam. Liels paldies priekšsēdētāji! Vispirms es Vēlētos apsveikt komisāru kandidātu skundzi par viņas sākotnējo uzrunu, kas lieliski parāda, cik ļoti kompetenti persona viņa ir un cik ļoti labi informēta budžeta jautājumos. Tagad es vēlētos pievērsties jautājumam. Jūs pieminējāt nopietnu problēmu, kas ir saistīta ar maksājumiem. Kā jūs grasāties rīkoties? Kādu apņemšanos jūs uh, varat Um, pieņemt. Kā ir iespējams atrisināt šo jautājumu? Es vēlētos atgādināt, ka 20, 2013. Eh, gadā vairāk nekā 23 miljārdi netika samaksāti. Un runa ir par apropriācijām, kuras ir apstiprinājis padome un citas institūcijas, bet mums ir jāmaksā, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim uzticību. Um. Thank you, uh, Mr. Fernandes. Liels paldies uh, Fernandes kungam par ļoti izšķirīgo jautājumu, kas nepārtraukti ir mūsu uzmanības lokā. Mans viedoklis. Vispirms, mums ir jānomaksā nesamaksātie rēķini, jo pretējā gadījumā tas var pārvērsties par tādu kā uh, nogrūma efektu. Mums ir jādomā arī par jauno budžetu, un mums ir jādomā par fleksibilitāti, lai mēs varētu izmantot um, tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. Tas ir sakāms gan par šo gadu, gan par nākamo gadu, lai mēs stabilizētu situāciju un lai cerams uzlabot to nedaudz. Bet, protams, ka ar to vien mēs neaprobežosimies. Un te būtu mans nākamais punkts. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, pārvaldot projektus un programmas, lai mēs varētu tos veiksmīgi īstenot. Varu teikt, ka komisijā mēs jau uzsāk, esam uzsākuši tādu kā rezultātu eh, tabulu. Mums ir ļoti rūpīgi jāraugās, eh, kā mums izdodas panākt mērķus lai šie projekti nebūtu uh, lemti neveiksmē. Un trešais punkts. Es domāju, ka vidusposma pārskats ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mums ir jālaugā, jāraugās nākotnē un jāsaka, ņemot vērā izaicinājums, ar kuriem mēs saskaramies, kā mēs varam panākt Eiropas Savienības budžeta izpildi un kāds būs iznākums. Bet eh, katrā ziņā tas būs brīdis, kad mēs varētu darīt to, ko jūs piedāvājat, proti ka mums ir jāpraugās vidējā termiņā, kādas, kāda ir ietekme šiem maksājumiem. Merci, Eider. Paldies, tagad vārds Eideram Ganciet Balam. Paldies, komisārija eh, kandidātā Georgieva. Paldies, paldies, komisāra amata kandidātes kundze. Jūs runājat par finanšu ietvaru un par vidustermiņa pārskatu. Nu, un jūs zinat, ka šeit parlamentā vārdi ir ļoti nozīmīgi. Mēs eh, esam iestājušies par to, lai būtu pārskatīšana pēc vēlēšanām, lai mēs eh, varētu ļoti aktīvi darboties šajā sasaukumā. Vai jūs eh, jau esat pārdomājusi, kā šī pārskatīšana varētu izskatīties pēc vēlēšanām? It īpaši par Junkara investīciju plānu, prosti 300 miljārdu eiro. Mēs esam ļoti norūpējušies eh, par to, ka nesat tieši šajā grupā, kas īstenos investīcijas, un vai tam būs kāda ietekme uz budžetu. Thank you šie 300 miljardi eiro, ko piedāvā Junkara kungs, un kā jūs vēlties pārvaldīt to daļu, kas šajā budžeta komitejas darba kompetences jomā piekrīt, un ko var darīt, lai plānošana būtu efektīva? Lielas paldies, un es atbildēšu uz katru no jūsu jautājumu daļām atsevišķi. Tātad vispirms par pirmo daļu, kā šīs komisijas locekli es atbalstu apņemšanos, ko mēs esam pieņēmuši. Proti, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi sarunās parlamentam būt drošam par to, ka mēs nesagatavosim uh, septiņu gadu budžetus, kur mēs neatskatīsimies pēc tam. Ļoti dinamiskā pasaulē, kā gan gal galā mēs varam paredzēt septiņus gadus uz priekšu budžeta detaļas. Pārmaiņas notiek nepārtraukti, un pielāgošanās pārmaiņām ir gluži vienkārši piesardzība. Tas nozīmē, ka mums ir jāapstājas vidusposmā un jāpraugās uz to, kā tiek īstenots daudzgad finanšu plāns, kādā situācijā ir mūsu ekonomika, mēs nezinām, mēs ceram, ka tā būs labāka, cik labi mums ir izdevies izpildīt budžetu, kādas ir mūsu vajadzības, kādas ir mūsu prioritātes attiecīgajā brīdī. Un paraudzīsimies, kurp tas mūs vedīs. Bet es katrā ziņā esmu uh, pārliecināta, ka mums ļoti nopietni jāstrādā pie šī jautājuma. Runājot par otro daļu jūsu jautājumā. Uh, mēdz teikt. Es domāju, ka jums varbūt jārunā ar maniem kolēģiem vairāk par šiem 300 miljārdiem, bet es katrā ziņā esmu ticies ar kolēģi, mēs jau esam runājuši par detalizētāk par šiem jautājumiem. Mans mērķis būs darīt visu iespējamo, lai um, radīt vairāk investīciju. Es to teicu jau uh, savā ievadrunā, mums ir vajadzīgs svirs efekts. Mēs esam uh, palielinājuši arī šos te inovatīvos finanšu instrumentus. Kā mēs tos varam izmantot, lai radītu jaunas investīcijas? Mums ir ļoti labs projekts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad, kā mēs varam radīt uh, finanšu līdzekļus maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai viņi var piedalīties šajā procesā? Uh, lai varētu rast šos vīrusu efektu, kas ir viens pret pieci, tātad piecreiz vairāk. Bet mēs noteikti varam darīt vēl vairāk. Tātad mums ir jāizvērtē šī pieredze, jāpasaka, jā, te mums ir veicies labi, te varbūt netik labi, un virzīsimies uz priekšu. Paldies! What's the, the... Es atvainojos, es pārsniedzu laiku, es tagad rūpīgāk ieskatīšos pulkstenī. Nu, Jūs noteikti varēsiet atgriezties vēl pie šī jautājuma. Bens Kölmers. Paldies, priekšsēdētājkungs. Cienītā komisāra amata kandidātas konze, es gribu abus iepriekšējos jautājumus vēlreiz atkārtot un uh, padziļināt. Iepriekšējā runātāja teikts, ka ir norūpējusies, ka jūs varbūt šī Junkara kunga minēto 300 miljārdu eiro investīciju programmu nevarēsiet uh, ātri e, īstenot. Es drīzāk esmu norāpējis, ka tas tiks ātri izmantots un tādā veidā, ka netiks radīta pietiekami liela pievienotā vērtība, kas ilgtspējīgi ES pilsoņiem būtu pieejama. Un tas zinot to, ka tagad jau ir maksājuma apropriācijas 220 miljardi eiro apmērā un budžets 134 miljārdi eiro apjomā ir. Mēs nedrīkstam uh, uzņemties lielākus parādus Eiropas Savienībā, un es gribētu zināt, kā jūs šo nu burtiski tā kā špagatu varat pārvarēt, lai sasniegtu sabalansētu situāciju. Let me, let me, uh, thank you very much. Liels paldies par jautājumu. Es domāju, ka visi šeit būs vienas prāts par to, ka mums vislabāk jāizmanto nodokļu maksātāju naudu. Uh, Vispirms vēlos teikt, ka tad, kad mēs domājam par daudzgadu finanšu plānu izmantošanu, mūsu mērķis ir varbūt sagatavot mazāku aploksni, jo zinat, ka mums ir bijis 3,4% samazinājums uh, uh, un 2,7% samazinājums maksājuma apropriācijām. Laikā, kad varbūt pieprasījums pēc budžeta līdzekļiem ir arvien lielāks un arī um, uh, šo te fondu izmantošana dalībvalstīs uzlabojas. Tātad šo līdzekļu izmantošana lielā mērā ir atkarīga no mūsu sadarbības ar dalībvalstīm. Jūs zinat, ka 80% šo līdzekļu tos izmanto dalībvalstis, ir spēkā arī kontrols sistēmas, bet svarīgāk ir tas, kā mēs nepārtraukt varam piemērot prioritātes um, tātad mm, šim te uh, norādam, kas nāk no Eiropas Savienības, kas nav vienkārši, bet mēs noteikti turpināsim šo uzdevumu. Un otrkārt, runājot par šiem 300 miljardiem eiro, kāpēc mēs vispār par to runājam? Tāpēc, ka šobrīd Eiropā mēs saskaramies ar um, to, ka ir ļoti daudz naudas finanšu sistēmā bankās, un šie līdzekļi neko nedod uh, uzņēmumiem un neko neveicina arī darbvietu radīšanas ziņā. Mums ir jāizmanto šī enerģija, mums ir jāpalīdz uh, uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu strādāt vairāk. Tātad 300 miljārdi eiro. Protams, ka tas būs arī um, publiskajām investīciju programmām, bet uh, tikai tādām programmām, kas ļaus veicināt to, ka mūsu ekonomika darbojas par labu cilvēkiem. Jā, es jau atkal pārsniedzu laiku, bet paraudzīsimies kaut vai uz digitālo tirgu. Te ir milzīgas iespējas, kuras mēs joprojām nesam izmantojuši. Paldies! Jūs atgriezīsieties noteikti pie šī jautājuma. Žerārs Deprē. Jā, komisārs kandidāts kundze. Komisārs kundze, jo jūs joprojām esat komisāri. Sveicu jūs šeit eh, savas politiskās grupas vārdā. Un jāsaka, manā politiskajā grupā jums ir ļoti glaimojoša reputācija izpildot savus pienākumus iepriekšējā tātad eh, mandāta ietvaros. Taču man jāsaka, ka man ir zināms grūtības ar maksājumiem. Es Esmu lasījis, ka jūsu pirmais uzdevums būs sagatavot plānus uh, attiecībos prioritātēm. Bet, uh, ja es pareizi saprotu, tad uh, šie līdzekļi netiks samaksāti. Ja mēs paraugamies uz 2014. gada grozīto budžetu un 2015. gada budžetu, kas ir iesniegts, tad mēs esam saņēmuši informāciju, ka ar to pietiks, lai uh, samazinātu situācijas pasliktināšanos, bet tas nozīmē, ka šī situācija nepārtraukt pasliktinās. Uh, un jūs gaidīsiet šo te vidusposmu, vai varbūt 2019. gadu, lai kaut ko mainītu, bet komisārs kundze mums nav laika, mēs nedrīkstam gaidīt, mums ir nepieciešams strateģisks plāns. Jūs noteikti varat rēķināties ar parlamentu atbalstu, lai tik tiešām beidzot atrisināt šo jautājumu un izbeigt ar šo deficītu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams uh, strateģisks plāns, lai nomaksātu šo deficītu. Not in my sleep, no. Jā. Um, par ko es šobrīd domāju un ko arī gribētu uzsvērt šai sakarībā. Pirmkārt, jādara tas, kas ir prioritāri. Tātad turpmākajos pirmajos mēnešos mums ir jāizmanto fleksibilitāte, elastība, lai stabilizētu maksājumus un lai paredzētu iespēju tam, kas ir izšķiroši svarīgi, tas ir izmantot budžetu produktīvāk, bez kādām kavēšanām, atlikšanām. Un šeit arī parādās uh, šie 300 miljārdi. Mums ir trīs mēneši, lai grieztos pie jums, pie padomas un uh, norādītu, ka šādā veidā mēs paredzam radīt vīdi investīcijām, ņemot vērā tos ierobežojums, kādi pastāv mums Eiropas uh, budžetā. Uh, Vai tādā veidā mēs nonāktu pie tāda momenta, kad varēsim runāt par lielākiem strateģiskiem jautājumiem? Protams, jā. Teiksim, jautājums par pašu resursiem. Ļoti svarīgs strateģisks jautājums, kas jāpārunā. Jā, šobrīd mēs uh, Runājam par budžeta sadalījumu, 28 valstis, budžeta jomas mums ir, mums ir jāvienojās, ko darīt. Manevrēšanas iespējas ir relatīvi ierobežotas, bet raudzīsimies no pozitīvās puses. Mums būs vairāk līdzekļu konkurētspējai, daudz vairāk nekā iepriekš. Mums būs eh, daudz vairāk līdzekļu horizontālām programmām, un lai izma, izvairītos no problēmām šoreiz, es noteikti griezīšos pie jums ar šo jautājumu, un to es darīšu regulāri, jo tas ir izšķiroši svarīgi, lai mēs tādā savstarpējā sadarbībā virzītu Eiropas priekšu. Paldies! Merci, Liad Nirjada. Paldies, tagad vārds Nirjadas kundzei. Paldies, mūsu cilvēki vēl joprojām cieši no smagajiem taupības pasākumiem īrijā. Mēs eh, izjūdam uh, Eh, smagu situāciju, tīpaši piekrastes eh, kopienās, kur eh, cilvēki paļaujās uz zvejniecību, un tagad šīs aktivitātes iz, izsīkst. Ir daudz ciematu, kur cilvēki vairs nevar izdzīvot, un mēs redzam, kas ir ierosināts šajā sektorā 2015. gadam. Jūs esat no Bulgārijas, un jūs zinat, cik svarīgs ir Eiropas Savienības budžets. Mums ir arī tāpat liels problēmas ar imigrāciju. 200 tūkstoši cilvēku ir izbraukuši, tas pats attiecas arī uz citām valstīm, un tie ir jauni un labi izglītot cilvēki, kas brauc projām no īrijas. Tātad kādas garantijas jūs varat sniegt, ka jūs varēsiet pārliecināt dalību valsts, lai tās saulēcīgi investētu tajās programmās, kuras reāli dod ietekmu un uzlabo cilvēku dzīvi? Un kādus konkrētus pasākums jūs paredzat, lai varētu mazināt šīs milzīgās atšķirības starp Eiropas Savienības dalību valstīm? Vai jūs paredzat ieviest uh, šādus, uh, pieņemsim, kritērijus, kā uh, krīzes dergācijas kritērijus. Paldies, saka Gergaus kundze. Paldies, ka pieminējāt divas lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Pirmkārt, pēc kara laikos pirmo reizi dažās valstīs un kopienās mēs redzam, ka nabadzība palielinās, nevis samazinās. Un, protams, tas ir satraukums mums visiem, mums ir nepieciešams šo tendenci pagriezt otrādā virzienā. Un tieši tāpēc Eiropas Savienības budžeta ietvaros arī tiek likt lielu uzmanību uz līdzekļiem, kas tiek vērsti šajos virzienos. Tātad nodrošināt darba vietas, radīt iespējas un tāpat arī, lai nodrošinātu sociālās programmas, ir sociālais fonds. Uh, Tur ir līdzekļi, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas ir viss neapskaužamākā situācijā. Un otrs aspekts, ko jūs minējāt, arī ārkārtīgi svarīgs - demografiskā situācija. Mūsu kontinentā sabiedrība noveco. Un daudzi jauni, zinoši cilvēki meklē darba iespējas ārpus Eiropas. Mēs ar eh, vienu deputātu runājām, nu pat viņa dēls ir Kalifornijā, un eh, viņi tagad domā, uztraucas, vai viņam būs darbs, kad viņš atgriezīsies Eiropā. Ja Eiropa neliks uzsvaru uz konkurētspējas uzlabošanu, it īpaši tādās advancētās nozarēs, tad mums būs ļoti grūti cīnīties ar sociālo izslēgtību, cīnīties pret eh, nabadzību. Uh, lai palīdzētu tiem, kas eh, ir vismagākā situācijā, mums ir jāpanāk, lai tie, kas virzās uz ātrus priekš, lai tie virzītos vēl ātrāk. Un atkal šie 3000, 300 miljārdi, tā ir ne tikai nauda, bet eh, tā ir arī politika, tā ir šķēršļu likvidēšana izaugsmai. Un cilvēkam, kurš nāk no kādas valsts, kura kaut kādā veidā atpaliek, nu, to mēs nevaram pieļaut eh, uz mūžīgiem laikiem. Un uh, Protams, jā, ir nepieciešams dažādas uh, kohēzijas programmas, un atkal esmu pārsniegusi savu laiku, bet atgriezīšos atkal pie šī jautājuma, saka komisārs uh, kandidātu. Merci, madame. Monika Vanā. Paldies, tagad vārds Monikai Vanai. Paldies, priekšsētāja kungs, uh, komisārs amata kandidāts kundze. Jūs runājāt par uh, budžeta ietekmi uz pilsoņu dzīvi un arī par dzimlīdztiesības politiku. No zaļo frakcijas es varu jums tikai piekrist un tādēļ tieši dzimumu dimensiju budžeta politikā. 2012. gadā Eiropas komisija publicēja pētījumu par daudzgadu finanšu schēmu un dzimumu līdztiesību. Ar secinājumu, ka, lai arī uh, ir uh, daudz pozitīva no uh, komisijas un parlamenta puses. Šeit tomēr nav nekādā gadījumā nodrošināts, ka dzimuma līdztiesība visās uh, budžeta sastādīšanas visos līdzekļos, visos līmeņos ir garantēta. Kādus konkrētus soļus jūs spērsiet, lai dzimumu līdztiesību, proti budžeta ietekmes analīzes vīriešiem un sievietēm tiktu attīstīta turpmāk un 2016. gadā e, rīkotos vēl aktīvāk attiecībā uz budžeta sastādīšanu? Paldies par šo jautājumu! Protams, neviena sabiedrība nevar zīties uh, uz priekšu, uh, nenodrošinot vienlīdzību starp uh, sievietēm un vīriešiem, un šai ziņā šis dzimumu vienlīdzības jautājumu nodrošināšana te nav runa tikai par feminismu, par sievietēm, ir jānodrošina produktivitāte, jānodrošina labākais rezultāts ieguldītiem līdzekļiem savā pašreizējā amatā. Un jā, esmu komisāra, un esmu ļoti priecīga, ka man būs arī šis uh, cilvēku resursu aspekts eh, manā jaunā portfelī. Mēs jau līdz šim esam likuši ļoti nopietnu uzsvaru dzīmumu integrēšanai un paredzot pasākumus dažādās sfērās. Tas nav viegli, cilvēki ir jāapmāca, bet tas ir iespējams. Savā nākošajā amatā jātikšu apstiprināta. Es zinu, ka mums jau ir programmas, kas jau tiek realizētas, piemēram, eh, uzņēmē darbības jomā MVU, uh, Eh, jomā jau daudz darbības notiek, un svarīgākais mums ir darīt vēl ko vairāk programmās, varbūt, kas nav tik viegli realizējams. Domājot par to, kā eh, šos dzimumu indikātors ieviest eh, tādās grūtāk izpildāmās programmās, nu jā, tas varbūt nav tik viegli, bet mūsu sasniegumi būs atkarīgi no tā, kā mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, jo 85%, 80% līdzekļu ir kopīga pārvaldība. Un, uh, kā jau ir teiciens, var zirgu pievest pie ūdens, bet nevar likt viņam dzert. Tātad mēs strādāsim pie šiem uh, uh, dzimumu indikātoru marķieriem. Bet ar indikātoriem jau viss netiks uh, panākts. Tātad budžetā ir jāparedz pareizie un attiecīgie signāli. Mums ir jādomā, kā mēs veidojam šo kopējo izpratni, ka runa nav vienkārši par kādiem konkrētiem individiem, un ka nav nodrošināts, teiksim, dzimuma integrācijas jautājums, bet ir jādomā par mūsu ekonomiskiem sasniegumiem un dzīv, cilvēku dzīves kvalitāti kopumā. Marko Zanī. Marko Zanī. Paldies, priekšstādātāja kungs. Jūs uh, varētu atbildīt uz trīs uh, jautājumiem. Manuprāt, tas atbilst trim uh, izaicinājumiem un tie izriet no jūsu mandāta, un tie varētu būt atrisināti jūsu darba laikā. Es atgriezīšos pie maksājuma problēmām. Tika teikts, ko jūs vēlaties darīt, lai likvidētu uzkrājušos nesamaksātos maksājumus, bet kādas struktūra problēmas ir un ko vajadzētu strādāt, lai situācija neatkārtoties, jo pagātnē bija tā, ka neapmaksātie rēķini gadu no gada to skaits pieauga. Un varbūt, ka būtu nepieciešams eh, nākotnē vēl padomāt labāk, eh, kā rīkoties. Otrs jautājums. Vēl viens izaicinājums eh, - drastiskais administratīvo izdevumu saīsinājums. Daži administratīvie izdevumi nav pamatojumi krīzes un sarežģītas situācijas laikā. Nu, piemēram, es runāju par personāla kompensācijām bieži vien tas nav pamatoti, bieži ir institūcijās līdzekļi neliederīgi izlietoti. Un pēdējais jautājums, kā jūs sadarbosieties ar padomi tādā izpratnē, lai parlamenta parlamentu domas tikt labāk ievērotas un visi strādātu vienā virzienā. Paldies. Šis jautājums par maksājumiem un kā tas attiecas uz saistībām. Te gribu pieminēt tādu vispārīgu lietu. Saistības pastāv zinām iemeslu. Ar tām mēs nevaram spēlēties vienkārši tāpēc, ka mums nepietiek maksājumiem. Budžetā parasti nevar paredzēt saistības balstoties uz maksājumiem, ir otrādi - maksājums eh, balst uz eh, saistībām. Un mēs esam daudz gadu finanšu plānu ietvaros, un mums ir jādomā par to, kā labāk īstenot iztērēt to, kas mums ir. Bet tālāk par eh, šiem maksājumiem nākotnē. Esam jau uzsākuši ļoti nopietnu darbu visās frontēs, lai pārvaldītu projektu pārvaldību un īstenošanu tā, lai mēs eh, daudz labāk spētu eh, pārvaldīt šos maksājumus, rēķinu rašanos, uh, Un, manuprāt, tas ir izšķiroši svarīgi, ja mēs gribam nākotnē spēkt eh, pārvaldīt, eh, kontrolēt eh, šos maksājumus, ņemot vērā diezgan ciešos laika termiņus. Es jau pašlaik pie tā strādāju arī. Pašreizējā ģenerāla direktorātā mēs šādu pieeju izmantojam, un tas dod savu rezultātu. Par pašreizēju administrāciju es agrāk strādāju ļoti labā institūcijā, nu es vismaz tā domāju, tā ir Pasaules banka, ļoti kvalificēta. Un, eh, jāsaka, man ļoti pozitīvi pārsteidz cilvēku kvalitāti komisijā. Bet mums arī ir iespēja uzlaboties un darīt darbu labāk, eh, likvidēt barjeras dažādos ģenerāldirektorātos, padarīt eh, darbu elastīgāku. Un komisijas jaunā struktūra noteikti mums ļaut virzīties šajā virzienā. Un es domāju, ka rezultāts būtu tāds, ka mēs varētu panākt ietaupījumus, pārvaldot optimizējot mūsu resursus, cilvēku resursus, bet atvainojos, atkal man pietrūks laika. Eleterios Sinadinos. Eleterios Sinadinos kungs. Vai kāds no viņu grupas vēlētos izteikties viņu vārdā? esam noslēguši to sarunu daļu, kas bija atvēlēta jautājumiem politisko grupu vārtā, un tagad jautājuma kārta. Laiks jautājumiem, kurus uzdos budžeta komitejas locekļi. Vispirms Alēns Lamasurkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Mēs jau no pašas sanāksmes sākuma dzirdējām, ka um, Eiropas Savienības budžets ir nonācis grūtībās un nespēja sekt maksājumus, un iespējams, ka nākamajai komisijai nebūs iespējas finansēt uh, e, savus projektus, jo uh, tie līdzekļi, kas mums ir, ir mūsu rīcībā, būs jāatvēl, lai samaksātu nenomaksātos rēķinus. Un tas viss ir saistīts ar šīm izmaiņām, eh, kas ir saistīts ar budžetu, jo pretēji e, līgumam šobrīd eh, budžets tiek sekts ar nacionālo budžetu iemaksām. Un parlaments ir aicinājis reformēt šo sistēmu, un gal galā mēs devām savu eh, piekrišanu šim te daudzgad finanšu plānam, augsta līmeņa darba grupa, kur prezidentē Mario Monti strādā pie priekšlikumiem, un jūs teicāt, ka jūs piedalīsieties šīs darba grupas darbā, un es par to priecājos. Kā jūs eh, domājat rīkoties tad, kad jūs strādāsiet šajā darba grupā un pēc tam, kad tiks pārskatīts daudzgad finanšu plāns? Thank you very much. Lielas paldies, LamasŪrkungs, paldies par to, ko jūs esat paveicis kā šīs komitejas priekšsēdētājs. Um, saskaroties ar uh, grūtībām, proti ar to, ka līdzekļi ir ierobežoti. Es ceru, ka mēs izmantosim visu enerģiju un ekspertīzi darba grupā, lai nāktu klajā ar ticamiem priekšlikumiem, par kuriem ir vērts diskutēt. Jo tas, ko mēs esam redzējuši laika gaitā, diemžēl nav darbojies. Mūsu uh, budžeta ienākumu struktūrā pašu resursu daļa ir samazinājusies, un uh, šīs te, uh, šie pārējie maksājumi ir palielinājušies. Ņemot vērā to, ka ir budžeta grūtības jau šobrīd dalībvalstīs, tas noved pie ļoti lieliem sarežģījumiem sarunās. Un līdz ar to kohēzijas atbalstītāji tiek nostādīti pret lauksaimniecības atbalstītājiem, eh, tie, kas iemaksā vairāk budžetā, tiek nostādīti pret tiem, kas vairāk saņem no budžeta, un tas viss nav veselīgi Eiropai kā vienotam veselumam. Uh, Tātad tas nav tikai mehānisms, kurā runa par to, no kurienes līdzekļi nāk. Es domāju, ka runa ir par to, kādu ietekmi šīs budžets atstāj uz to, kā mēs darbojamies. Es tik tiešām ceru, ka mums izdosies sagatavot priekšlikums, kas būs politiski dzīvotspējīgi un kas vismaz ļaus mums mainīt mūsu attīstības virzienu. Mēs zinām, kāds ir uh, komisijas priekšlikums šajā jomā. Es domāju, ka mums nevajadzētu aprobežoties tikai un vienīgi ar komisijas uh, viedokli. Mums ir jāraugās tālāk. Es noteikti ļoti aktīvi tajā piedalīšos. Tāpat arī pirmais vicepriekšsēdētājs tajā piedalīsies. Es domāju, ka izaugsmes, konkurētspējas un uh, nodarbinātības komisārs arī tam visam pievienosies. Redzēsim, kāds būs iznākums. Un tas, protams, arī būs politiski noteikts. Paldies! Paldies, Izabela Tomā! Jā, sociālistiem un demokrātiem um, prioritāte ir šie 300 miljārdi eiro izaugsmai nodarbinātībai. Priekšlikums tika iesniegts padomē 25. septembrī, jo īpaši iespēja izmantot daļu no Eiropas stabilitātes mehānisma, lai uzsākt investīcijas, kas būtu ilgspējīgas un veicinātu izaugsmu, mēs runājam par 20 līdz 40 miljardiem, kas varētu tikt uzticēti Eiropas investīciju fondam Eiropas investīcija bankā. Ko jūs domājat par šo priekšlikumu un ja šis priekšlikums tiks īstenos, kā nodrošināt <clears throat> demokrātisku kontroli tam, kā tiek izmantot šie līdzekļi? Jūs runājat arī par projektu obligācijām un te es vēlētos apsveikt bijušo kolēģi Jēranu Fermu ar paveikto darbu. Arī te mums ir jāveicina tas, lai privāti eh, investori uh, nākt klajā ar investīcijām, bet vienlaikus ir grūtības, kā nodrošināt to, ka Eiropas Savienība un tās mm, nodokļu maksātāji nebūtu vienīgie, kas uzņems šo investīciju slogu, gadījumā, ja mūsu uh, projekts nedarbojas veiksmīgi. Un man, diemžēl, ne, manā rīcībā vairs nav laika. Dzirdot jūsu atbildi par daudzgadu finanšu plānu pārskatīšanu, ka ir, ir jāsamazina uh, struktūrālie fondi par labu uh, finanšu me mehānismiem, kas gal galā pārvērtīs Eiropas Savienību par parastu banku. Paldies! Very, uh, very good uh, set of... Ļoti labs jautājumu kopums. Vispirms mums nevajadzētu pārāk daudz ieslēgt diskusijās pie šiem 300 miljardiem eiro, jo, kā jau es teicu, ir atbildīgais vicepriekšsēdētājs un Viens no veidiem, kā mēs varam panākt, ka šī jaunā struktūra darbojas, mums ir jārespektē vienam otra kom kompetences. Un es domāju, ka jums būs iespēja ar viņu diskutēt, un pēc trim mēnešiem mēs nāksim klajā ar detalizētu izklāstu par to, kā mēs grasāmies izmantot šos 300 miljardus eiro. Mēs esam komanda, un mēs kopā atgriezīsimies pie jums. Tālāk runājot par inovatīvajiem instrumentiem un kontroli pār šiem instrumentiem. Es pilnībā piekrītu jums. Tā būtu ļoti nepiemērota nodokļu maksātāja naudas izmantošana atņemt eh, šo te eh, risku un atstāt naudu privātu personu rokās, bet to jau mēs arī nepiedāvājam, un tā mēs arī nerīkosimies. Tas, ko mēs piedāvājam, ir svirs efekts. Proti, paraudzīties uz šiem kritiskiem šķēršļiem, censties tos nojaukt, lai investīcijas varētu brīvi plūst, un to, protams, mēs vēlamies ar pienācīgu kontrolas sistēmu šāda veida investīcijām. Es strādāju Eiropā. Es strādāju Pasaules bankai 17 gadus un varu teikt, ka kontrols mehānismi var būt tikpat spēcīgi šāda veida investīcijā kā uh, grantiem, iespējams pat vēl spēcīgāk. Un mums ir jāstrādā organizācijām, kurām ir kompetence publisko līdzekļu pārvaldībā, atbildīgā pārvaldībā, protams, nodrošinot arī pienācīgu fleksibilitāti. Es uzskatu, ka kontrols sistēmas jaunajiem inovatīvajiem finanšu instrumentiem ir ļoti nozīmīgas, un man labpatiktos, ja es, protams, tikšu apstiprināt šajā amatā, man labpatiktos pie tā strādāt, jo man ir uh, diezgan labi izpratni par to, kas būtu jādara. Un es esmu arī apņēmības pilni nodrošināt to, ka mēs neatvērsim tādu kā Pandoras lādi un uh, gal galā ļausim šai nodokļu maksātāju naudai uh, tikt izšķērdētai. Bet mēs arī pieļautu milzīgu kļūdu, ja mēs neietu šajā te uh, virzienā, kas ļauj mums radīt virs efektu un pavērotāju efektu jo mums ir nepieciešams vairāk kreativitātes, mums ir nepieciešams vairāk inovāciju, mums ir nepieciešams vairāk izaugsmas potenciāla dalībvalstīs. Paldies! Iedarbināšu chronometru. Tagad vārds Bentam Kelmelam. Frau Komisārin. Komisārs Konze. Jūs, jūs rakstveida atbildes uz mūsu jautājumiem, un manuprāt, tās ir ļoti labas atbildes. Arī runājāt par to, ka ES institūcijas saskars ar ticamības problēmu. ES organizācijas mm, to Eiropas Savienības pilsoņi tās nepārāk labi vērtē. Kā varētu uzlabot? Varbūt, ka vairāk caurskatāmības ir nepieciešams. Pilsoņiem jāsaprot, kāpēc ES institūcijas pastāv, kādēļ tas maksā tik ļoti daudz naudas. Un tādēļ ļoti konkrēts jautājums. 1990. gadā bija trīs ES aģentūras. No 2004. gada a, skaits dubultojies un pat laban aptuveni 40 aģentūras mums ir. Uh, Vai tās visas ir nepieciešams? Eh, dažas no tām atrodas Briselē. Vai šāda eh, apjomā tās ir nepieciešams un vai jūs eh, strādāsiet, lai pārbaudītu šo aģentūru darbības vērtību? Uh, I thank you very much and uh, I can tell you. Es jums pateicos par jautājumu un runājot par šo atklātības jautājumu. Es pilnībā uh, piekrīt jūs teiktiem. Vispirms jāsaprot, ka atklātība ir un caurskatāviem ir tas, kā mēs vislabāk varam aizsargāt līdzekļus. Pat viskoruptīvākajā vidē, ja ir šāda atklātība, tad ir ļoti labi rezultāti. To es varu teikt no savas iepriekšējās pieredzes. Esmu strādājusi tādās vietās kā Indonēzija, un es saprotu arī Krieviju. Es, mums ir jābūt kontrolē par to, kā līdzekļi tiek izmantot. Un kopienas nodrošina šo te, ja kopienas nodrošina šo kontrolas mehānismu, tad mums var izdoties panākt rezultāts. Es domāju, ka Eiropas Savienībā mums ir jābūt ne tikai atklātiem, bet arī lietotājiem draudzīgi atklātiem. Jūs meklējat, meklējat, meklējat, un jums rodas tāds iespējas, ka šādas informācijas nav, bet tā ir, tā ir kaut kur. Un es domāju, ka tā ir daļa mana darba, proti, kā mēs varam padarīt to, ka atklātība ir sabiedrotais mūsu kontrolas sistēmā. Tālāk, runājot par aģentūrām. Katra aģentūra tiek radīta zināma apsvēruma dēļ, proti katrai aģentūrai ir konkrēts uzdevums. Dažas no tām nodrošina veselības aizsardzību, dažas no tām uh, ir izveidots tāpēc, lai radītu labvēlīgāku vidi in, pētniecībai un zinātnei. Man noteikti vēl vairāk ir jāiepazīst ar šo aģentūru vidi, pirms es atgriežos pie jums un nāku klajā ar rekomendācijām vai ieteikumiem. Bet vispārīgi atbildot, ja mēs tiecamies pēc lielākas efektivitātes tad nav vietas nekādiem noslēpumiem. Kadžā Kalas. Kāja Kalas. C'est Madame Amélie Jatenmaki. Jatenmaki, kundze, lūdzu, viņa aizvietās. Arvoisa komissaari. Runāšu somiski. Komisāra amatkandidātes kundze. Pēdējā darbības mandāta laikā jūs ļoti aktīvi strādājat, tagad jums tiks uzdecēti citi uzdevumi. Un uh, mans jautājums ir sekojošais. Kādi ir tie argumenti, kas pamatot, ka jūs esat laba kandidāta uh, budžeta uh, uzdevumu veikšanai. Kādas ir jūsu kvalitātes, kas ļaus jums lab, strādāt vislabāk? Junker, best... Nu, es domāju, ka Junker kungs droši vien vislabāk varētu atbildēt uz šo jautājumu, bet, nu, pateikšu, pastāstīšu no savas puses, kāpēc domāju, kāpēc mani izraudzīja šim amatam. Tas ir milzīgs eh, pienākums, atbildība, un jāatzīst, ka mana pirmā reakcija, kad eh, uzzināja par šo piedāvājumu, Man tā teikt, matis atcēlās kājās. Labi, ka mati ir īsi, tad nebija tik briesmīgs skats. Bet, eh, nu labi, tā nopietnāk runājot. Mans secinājums bija tāds, ka Junker kungs man izvēl droši vien pamatot iemeslu pēc. Un, principā, ir divi šādi pamatoti iemesli, jo, pirmkārt, savā profesionālajā karjerā esmu strādājusi ar budžetu, ar finansējumu, Pasaules bankā es uzraudzīju visu Pasaules bankas grupas darbību. Tātad veseli virkni institūciju un esmu savu darbu veikusi, esmu bijusi kā atbildīga par struktūrām un par cilvēkiem, un man ir bijis pozitīvs, labs sniegums, ar to es arī lepojos. Otrs iemesls Es uzskatu, ka esmu pierādījusi, demonstrējusi, ka esmu neatkarīga, ka neuzklausu instrukcijas ne no viena cita, kā tikai no Eiropas pilsoņiem, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums šī darba veikšanai. Un es arī pamatīgi un daudz strādāju, tā kā droši vien būšu atbilstīga. Paldies! Madame Liad Nirjada. Mirjādas kundze. Jā, tad, kad mēs esam budžeta sfērā, tad mēs runājam par miljardiem, miljardiem eiro, un tas ir miljardiem jūģi no tiem cilvēkiem, kas ciep no nabadzības. Mēs zinām, ka uh, pastāv uh, Virtuvs, kas baro nabadzīgs cilvēks, viens no pieciem bērniem īrijā cieši no nabadzības, pastāv dažādas jauniešu schēmas, bet tās tik tiešām nespēja nodrošināt nepieciešamās investīcijas, lai nodrošinātu produktīvu infrastruktūru šajās valstīs. Vairāk kā uzlabot efektivitāti un stiprināt, tā teikt, Eiropas Savienības budžeta pievienoto vērtību un trīskāršojot tā sauktos inovatīvos finanšu instrumentus Eiropas Savienības fondos, mums ir nepieciešami konkrēti ilgspējīgi risinājumi Kas radīja finanšu krīzi, kāda ir jēga no spekulatīviem instrumentiem un kas mums ir nepieciešams kā sociāli progresīvai Eiropai? Tātad ņemot vērā mūsu vēsturi un notikums, vai jūs domājat, ka šie ir tie labākie instrumenti, ar ko virzīties uz priekšu? Paldies, saka Gergels kundze, ņemot vērā mūsu tagadni un nākotnes perspektīvas. Domāju, ka mēs rīkotos labāk, ja radītu vairāk iespējas cilvēkiem savās mājās, tas nozīmē šeit Eiropā. Un, lai tas notiktu, ir nepieciešams veicināt uzņēmējdarbības potenciālu, ir ja īpaši jauniem uzņēmējiem. Šobrīd mēs nesaskatām tādu pietiekamu uzrāvienu investīciju ziņā Eiropā, neredzam pietiekamu izaugsmu Eiropā, un mums ir pienākums un atbildība spēlēt arī savu lomu šajos procesos. Tāpēc atcerēsimies, ka inovatīvie finanšu instrumenti ir neliela sadaļa Eiropas Savienības budžetā. Mēs runājam par 9 miljardiem. Jā, labi, trīskāršot ir šī summa, bet no tāda ļoti zema pamata sākot. Tāpat atbildot arī uz iepriekšējo jautājumu, gribu teikt, ka Zināmā mērā man satrauc tas, ka mēs ļoti uzmanīgi izvērtējam pieredzi. Tātad mums ir jāizvērtē šie instrumenti ļoti uzmanīgi vispirms, un tad mēs varam virzīties uz priekšu. Un mums ir jābūt pietiekamai drosmei. Ja kāds instruments nedarbosies pietiekami labi, mums tas ir jāmaina vai jāapstādina. Pilotu projekti ir ļoti labi. Ja tie darbojas, tad mēs varam darīt vairāk. Dažkārt mēs esam ļoti pārāk entuziastiski jau traukties uz priekšu, pirms esam izvērtējuši un veikuši pilotu projekts, un es apsolu, ka tā tas nebūs, tā tas nenotiks. Bet, protams, tāpat laikā vairāk ir jādara tie, to cilvēku vārdā, kas cieši vissmagāk. Jaunatnes garantija, manuprāt, ir laba schēma, tur paredzēts 6 miljardi. Un es ceru, ka es pieredzēšu to, ka šie līdzekļi tiek uh, palielināti un uh, lietojums paplašināts. Merci. Indreks Tarants tagad. Arian. Uh, paldies pirmām kārtām gribas sveikt Bulgārijas cilvēkus un valsti, kas atšķirībā no citiem ir izvēlējušies izvirzīt neatkarīgu personu, kurai tik tiešām ir pieredze reālā dzīvē un arī vidas jautājumu risināšanā. Un uh, Tāpēc arī pirms šīs uzklausīšanas es un savu kolēģi no zaļo grupas mēs esam bijuši pozitīvi noskaņot attiecībā pret jums. Globālā sasilšana ir jautājums, kas ir steidzami jāriscina, un uh, vismaz 20% no finanšu ietvaru līdzekļiem saistībā ar uh, vidas aizsardzību, tas ir tāds diezgan uh, nepietiekams rādītājs. Ko jūs darīsiet, lai Eiropas Savienības budžets nākotnē dotu daudz lielāku ieguldījumu cīnoties pret uh, klimatisko krīzi, un ko jūs paredzat darīt, lai zaļinātu šo Eiropas Savienības budžetu un padarītu to ilgtspējīgāku? Tāpat, lai stiprinātu vides aspektu integrēšanu Eiropas Savienības budžetā, uh, lai stiprinātu šo ar uh, vidi saistīto daļu jo arī vidas politika ļoti atkarīga no budžeta līdzekļiem. Thank you very much uh, for. Liels paldies par to, ka pieminējāt šos dažādos līdzekļus, ko mēs varam panākt ar budžetu. Un viens no mērķiem visā, ko mēs darām, ir cīnīties pret klimata pārmaiņām. Es esmu pārliecināta gan profesionāli, gan arī no savas pieredzes eh, kā komisāra. Es esmu pārliecināta par to, ka klimata pārmaiņas notiek jau šobrīd, tā ir reāla problēma, un cīņa pret klimata pārmaiņām iespējams ir nozīmīgākā cīņa, kāda mums ir jāuzsāk. Komisija ir apņēmusies izmantot 20% no līdzekļiem. Šobrīd mēs izmantojam 12,5%. Un, protams, ka mans mērķis ir panākt to, lai mēs sasniegtu šo 20% mērķi. Un es priecātos par to, ka mēs pārsniedzam šo rādītāju. Un es domāju, ka to izdosies panākt Šobrīd mēs esam uzsākuši īstenot projektus, eh, kuri tiks īstenot 2016. gadā. Ar šobrīd jau KPL ir šāda vēlme zaļināt un samazināt CO2 izmešus. Kad es gatavojos šai uzklausīšanai, es iepazinos ar šādu kaudzi dokumentu un Tur tik tiešām bija lieliski informācija. 138 tūkstoši ekoloģisko lauksaimnieku, kas izmanto līdzekļus no kopējās lauksaimniecības politikas. Tas veicina arī izpratni par to, ka ir nepieciešama uh, bioloģiska saimniekošana. Protams, ka mēs ļoti rūpīgi uzraudzīsim, kas notiek budžetā, kā tiek izmantot attīstības nauda, un arī, ko mēs darām paši e, savās darba e, eh, vietās, tātad ēkās, kā tas var kļūt par e, daļu no cīņas pret klimatu pārmaiņām. Jonathan Arnots. Happy to run out of time when my colleague asked you about end. Jūs teicāt, uh, uh, Ka runājot par eh, parlamenta vienoto vietni, no apvienotās karalists puses gribētu teikt, eh, ka eh, šī parlamenta braukšana katru gadu no Strasbūras uz Briselu un atpakaļ izmaksā simtiem miljonu katru gadu, un tas tikai demonstrē, cik bezjēdzīgi tiek tērēta Eiropas budžeta līdzekļi. Es gribētu uh, ticēt, ka jūs nopietni domājat, ka jūs meklēsiet iespējas nodrošināt augstu papildināto vērtību šiem līdzekļiem, vai jūs atbilstīsiet vienu sēdekli Eiropas parlamentam lietaupīt nodokļu maksātāju māju, vai jūs uh, pieņemsiet uh, Eh, kritērijas Eiropas Savienības projektiem, lai mēs zinātu, ka vai šie projekti gal galā ir veiksmīgi vai nē, un vai jūs atbalstīsiet samazinājumu Eiropas Savienības eh, birokrātiem laikos, kad Eiropas Savienības birokrātu armija ir lielāka nekā Britu armija. Paldies! I'm getting worried about the size of the British army. Es sāku, sāku baidīties par Britu armijas uh, kontingentu. On your first question. Par jūsu pirmo jautājumu. Ar visu cieņu saku, jūs zinat, ka tas ir jautājums, kas ir saistīts ar iz... līguma mainīšanu, grozīšanu. Daži kolēģi par mani saka, Treaty change is a treaty change. Es esmu brīnum sieviete, bet tā tas nav. Ja izmaiņas ir nepieciešams, tad eh, tas ir jāizlem tiem, kas parakstīja līgumu. Par to, kā mēs varam izvērtēt um, savu darbu efektivitāti, ņemot vērā ieguldītos līdzekļus. Tieši par to jau arī ir runa domājot par budžetu sagatavošanu. Pie tā mēs strādājam arī sagatavojot jauno daudzgadu finanšu plānu. Es domāju, ka būtu ļoti no nozīmīgi parlamentam arī uh, piedalīties šajā darbā. To paveikt nav viegli, jo uh, izvērtējot budžeta efektivitāti, mums ir jāizvērtē nevis cik daudz līdzekļu kam ir iztērēts, bet kāds ir rezultāts no šī, uh, šo līdzekļu ieguldīšanas. Un Problēma, ar ko saskaramies, tas liek mums izvērtēt to, ko varam vienkārši izvērtēt, nevis to, ko būtu nozīmīgāk izvērtēt. Un efektivitātes izvērtēšana var novest pie negaidītiem negatīviem eh, rezultātiem un secinājumiem. Tātad mums ir jāstrādā piesardzīgi, un tā nevar būt atruna. Jūs savā jautājumā te, to pieminējāt, un es domāju, ka to teikt arī daudzi citi. Es pilnīgi nopietni apņemos strādāt pie šī jautājuma. Paldies! Vārds Esteban Gonzales Paunsam. Paldies! Komisārs, amatkandidātas, kundze, Eiropas pilsoņi aizvien biežāk uzdod jautājumu par Eiropas projekta nozīmīgumu. Valda eiroskepse. Runiet par to, kā mēs spēsim atrisināt ekonomisko krīzi. Ir arī citas uh, um, citas uh, problēmas. Nu, piemēram, kā uh, Krieva veto ietekmē mūsu lauksaimniekus un uh, zvejniekus. Uh, Ir daudz arī budžeta drosmīgi risinājumi, bet Eiropas valstu un valdību vadītāji, man liekas, ik gadu aizvien vairāk domā, ka ir piešķiram mazāk līdzekļu. Vai jūs varēsiet pārliecināt padomus lodzekļus, ka Eh, kaut neliels eh, budžeta pieaugums var ļoti pozitīvi ietekmēt Eiropas Savienību kopumā. Vai citiem vārdiem sakot, vai arī jūs domājat, ka ar mazāk resursiem ir neiespējams eh, vairāk es, Eiropas radīt? Liels paldies! Ļoti žēl, ka saruna beigās strādājot pie daudzgadu finanšu plāna, tika pieņemts lēmums par mazāku daudzgadu finanšu plānu nekā komisija piedāvāja. Bet tagad mums ir tāds daudzgadu finanšu plāns, kāds tas ir. Es domāju, ka ir daudz nozīmīgāk strādāt pie tā īstenošanas, kas mums ir, un pēc tam uh, parādīt, ka mēs tiešām kaut ko varam sasniegt. Un tas bija ļoti nozīmīgs jautājums, ko jūs pieminējām, pieminējāt. Tik daudzi no mums. Uh, Tik daudz šobrīd Eiropā zaudē, zaudē uzticība Eiropai, un tas nav bez iemesla. Mēs varam runāt par iemesliem, kas vainojams, kam jāuzņemas atbildība un tā tālāk un tā joprojām, bet es vēlētos runāt tikai par komisijas atbildību šajā jomā. Mums ir jābūt vairāk uh, klāt uz vietas, tātad mums ir vairāk jāklāst, ko mēs darām. Es um, nesen e, runāju par to, ka manā pilsētā, kur es esmu dzīvojusi, ir metro, un tas ir pateicoties Eiropas Savienībai, tas nozīmē, ka cilvēki var vieglāk nokļūt darba vietās, tas nozīmē, ka biznesa uzplauks, un tas ir pateicoties Eiropas Savienībai. Bet mēs to nesakam pietiekam bieži. Kāpēc? Es nezinu. Kad es sāku strādāt šajā amatā Sākotnēji e, daudz varbūt nepiekrīt pie tā, ka mums ir jārunā tik daudz par to, ko mēs darām. Man tik teikt, nē, par to nav runa, tas nav tik svarīgi, galvenais ir pareizi rīkoties. Bet es uzskatu, ka arī tas ir svarīgi, lai arvien vairāk cilvēku zinātu, ko mēs darām, jo pretējā gadījumā kāpēc, lai viņi mūs atbalstītu? Tāpēc es domāju, ka mums ir jāstrādā arī uz vietas. Derek Vran. Uh, thank you, Chair. Uh, Commissioner, uh, we usually for... Uh, komisārs amata kandidāti, mēs parasti vienmēr vēršam uzmanību uz uh, līdzekļu tērēšanu un cenšamies nodrošināt, ka līdzekļi ir atbilstoši iztērēti, bez krāpšanas un ļaunprātībām. Kā jūs norādījāt savās rakstiskajās atbildēs, mums tāpat laikā jāvērš uzmanība arī uz labāku sliegumu, tāpēc nākotnē mums vajadzētu uzraudzīt, kur un kādā veidā un vai Eiropas Savienības līdzekļu izmantojums sasniedz mērķus un nodrošina tiešām izaugsmu darba vietu radīšanu. Tas būtu ārkārtīgi svarīgi attiecībā uz visiem Eiropas Savienības līdzekļiem un visiem 300 miljārdiem, ko paredz Junkerkungs. Mans pirmais jautājums, kā jūs kā komisāri nodrošināsiet, kā Eiropas līdzekļu kontrole un uh, uzraudzība notiek tā, lai tik tiešām izvērtētu mērķu sasniegšanu, izaugsmu darbietu nodošanāšanu. Un otrs jautājums par šiem uzkrātajiem nesmaksātiem rēķiniem. Tas ir diezgan smags jautājums. Uh, Bet padoma, manuprāt, bloķē risinājumu. Ir nepieciešams eh, risinājums padomē. Te nav runa par finansējumu, bet par politisku lēmumu padomē. Tātad jautājums tāds, vai jūs pārliecināsiet, pierunāsiet padomi, pieņemt citu pozīciju attiecībā uz maksājumiem, lai palīdzētu mums atrisināt šo problēmu. Paldies. Jā, paldies, tā tiešām ir. Ka pastāv nelīdzsvars starp labāku līdzekļu izmantojumu rezultātiem un kontrolas eh, sistēmām, lai nodrošinātu labāku izmantojumu. Jā, te vienmēr pastāv zināmas spriedzes šajā mehānismā. Uzskatu, ka eh, jākontrolē nepieciešamība pēc līdzekļu izmantojuma. Tas ir, lai radītu uzticamību no nodokļu maksātāja puses. Bet kontrols mehānismos jāparedz tādu viedu mehānismu, lai būtu stimuli meklēt uh, uzlabojums mehānismos, lai cilvēki būtu attiecīgi apmācīti un mācētu to darīt. Tā tad jāvērš uzmanība tieši uz šo atbalstošo vidu un faktoru. Tāpat laikā nepieciešams ļoti spēcīgas kontrolas sistēmas, jo jebkurā brīdī, kad kaut kas um, noiet greizi ar budžetu, tad tas mūs atmet gadiem atpakaļ, tī runājot par uh, Eiropas iedzīvotāju uzticību. Un tāpēc gribētu teikt, ka nulles tolerance krāpniecībai tas nav tikai sauklis, bet tā ir nepieciešamība. Ja būtu mazāks šis cipars kā nulle, tad es tam nepiekristu. Par izmaksu samazināšanu. Labākais veids ir mums katram strādāt ar šādu atbildības kultūru un uz rezultātiem vērstu izpratni. Uh, teiksim, nevar darīt tā, ka viena izstrādā projektu, pavisam citi uzrauga kontrolē, mums ir jābūt ar kopīgu mērķi un ir iespējams šādā veidā strādāt. Par padomi. Es eh, ticu, ka uzlabojumi ir iespējami. Es gribētu, jā, vēlētos, lai padomi vadītu kāds, kas ir eh, uzticamības pilns, un tādā veidā es arī pie viņiem gribu apelēt un griezties. Bet es ceru, ka varbūt nākošajā jautājumā sniedzot atbildi atbildēšu jūsu jautājumu. Ir pietrūcis laiks. Ernsts Kēlmers. Jā, Frau komisār. Jā, komisārs kundze. Nu, mēs ļoti daudz esam runājuši par izdevumiem, bet es labprāt gribētu uzdot jautājumus par ieņēmumiem. Pat labam spēkā ir sistēma, kas sākumā balstījās uz uh, sākotnēji pašu ieņēmumu ES un no dalībvalstu iemaksām. Samazinot uh, muitas robežas, pašu ieņēmumi kļūst aizvien mazāki un līdz ar to valstu uh, iemaksām jāaug. Tagad situācija tāda, ka ir bruto iemaksātāji un neto iemaksātāji. Bruto iemaksātāji maksā uh, un saņem visu to, kas ir iemaksāts atpakaļ, bet neto maksātāji nesaņem visu atpakaļ. Un mans jautājums ir tāds, vai ir, nu, tā, ir jēgpilni, ka m, mm, kāda valsts daudz iemaksā un lielu daļu saņem atpakaļ, un varbūt, ka varētu mainīt e, situāciju līdz ar to neiemaksājot tik ļoti daudz uh, un mainot uh, pārvaldes, respektīvi administrācijas sistēmu. Thank you. That would have been. Paldies tas būtu brīnišķīgi. Viss, kas varētu vienkāršot budžetu, tas būtu brīnišķīgs risinājums, jo tas sādāk kļūt pārāk sarežģīts uh, ieņēmumu un izdevumu pusē par ieņēmumu pusi. Gribētu atgriezties pie tā, ko es teicu par pašu resursiem. Es domāju, ka tas, kā mēs šobrīd uh, rodam resursus, tas ir saistīts ar to spriedzi, ko jūs minējāt. Bet neskatoties pašreizējo situāciju, mums vēl ir darbs veicams, lai skaidri definētu Eiropas budžeta vērtību pilsoņiem. Arī tiem, kas ir neto maksātāju valstīs. varbūt nav tik labi zināms, tik skaidrs, cik lielā mērā viņi iegūs no Eiropas Savienības budžeta, jo mēs netik labi, protam, izmērīt noteikt, cik daudz aiziet atpakaļ uzņēmumiem šajās neto maksātāju valstīs, tad, kad viņi, teiksim, īsteno kādu projektu kohēzijas politikas jomā. Mums ir jārod veidi, kā labāk būvēt tiltus starp dažādām valstu kategorijām un nešķelt valstis vienkāršākais tilts būtu bijis vienkārši atbrīvoties no šī toksiskā jautājuma, bet jūs zinat, ka ir nepieciešams četras eh, darba dienas, lai nodrošinātu budžetu. Būtu labi, jā, četras darba dienas, mums ir budžets, ieviešam to un tādā veidā mēs samazinātu eh, šo spriedzi, spiedienu. Bet es esmu pragmatiska, es vērsīšos, vērsīšu uzmanību uz tiem darba apstākļiem, kāda ir, un domāšu, kā savādāk šo vidi veidot un uzlabot. Paldies. Michael Turer. Merci, Monsieur Président. Sehr geehrte Frau. Paldies, priekšsētāja kungs, komisārs Konze. Mūsu budžetā situācija ir tāda, ka 81% es budžeti ir dalītā kompetencē, proti uh, to pārvalda dalību valstis. Un šeit aizvien ir uh, diskusijas par šīs pārvaldības kvalitāti un uh, politiskajām um, obligātajām aspektlietām. Vai nacionālās menedžmenta deklarācijas varētu novest pie tā, ka dalība valstis tiek rosinātas veidot veiksmīgāku budžeta disciplīnu, un bez tam ir vēl klasiskā budžeta veidošanas procedūra? Mēs parlamentā esam diskutējuši par pāreju uz uh, budžetu, kas ir Uh, orientēts uz rezultātu sasniegšanu. Kādus pasākums jūs plānojat ieviest šajā jomā, lai virzītos uz priekšu, un vai jums liekas, ka varēsiet izteikt priekšlikums, lai uh, uh reformētu šo uh, uh, izpildes deklarāciju uh, jomu? Yes, much... Liels paldies! Jā, es esmu ļoti pār šīm uh, deklarācijām. Ir žēl, ka tikai četras mūsu dalībvalsts ir nolēmušas uh, pieņemt šīs deklarācijas, un tās nav dalībvalsts, kurās ir lielākās problēmas, runājot par uh, Eiropas Savienības finansētu projektu un programmu īstenošanu. Kā jautājumu risināt? Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu. Un tagad jautājums ir tāds, kā lai pārliecina dalībvalsts, ka tā varētu būt laba doma un kā lai pārvar arī eh, dažas juridiskās problēmas dažām dalību valstīm, lai tās sniegt šās deklarācijas, jo federālām valstīm ir eh, viena struktūra un kā tad rīkoties federālas valsts gadījumā, nu viņām ir taisnība. Bet eh, tas ir produktīvs veids, kā labāk iesaistīties, kā labāk iesaistīt dalību valstu parlamentus Eiropas Savienības līdzekļu pārvaldīšanā Tas ir tāds ļoti labs uh, ceļš un ideja. Nē, esmu droša, ka esam atraduši labāko veidu, kā sadarboties ar dalību valstīm. Jo mēs joprojām esam tādā momentā, ka komisija un dalībvalsts bieži vien nedarbojas kā viena komanda vienota mēķa vārdā. Komisijas komanda bieži vien tiek uzskatīta nu pa tādiem kā sargsuņiem, kontrolētājiem un, kā jau es iepriekš teicu, viss ir atkarīgs no tā, kā jūs esat savu prātu nostādījuši, kā jūs uztverat lietas. Par rezultātiem Es domāju, ka vajag mācīties progresīvi darīt to, ko ir vienkāršāk izdarīt, un pēc tam pāriet pie nāk tālāk. Um, Mirjādas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Mēs ļoti labi apzināmies, kādu darbu jūs esat veikusi eh, humanitārās palīdzības un eh, krīzes risināšana jomā savā pašreizējā kapacitātē. Un šķiet, ka mēs šobrīd paja, aiziem tālāk no miera un vairāk tagad pārvirzamies uz tādiem militāriem risinājumiem. Mēs redzam, kas notika Irākā un Lībijā, tas tagad notiek arī Sīrijā, Palestīnā. Mums ir jāpalielina Eiropas Savienības palīdzība šiem cilvēkiem, kuri atrodas daudz zemākā līmenī nekā viņi bija 2013. gadā. Liela daļa dalībvalstu saskars ar uh, ekonomiskām uh, grūtībām, pie Lampedūzas krastiem iet bojā cilvēki. Runājot par Frontex, ir nepieciešama palīdzība uh, šīm patvērumu meklētā emigrantu problēmā, programmām. Un es negribētu, lai mani vai jūsu bērni dzīvo tādās apstākļos kā šie, šie bēgļi, emigranti. Uh, Un tikai tādā veidā mēs varēsim dot reāli ieguldījumu miera nodrošināšanā. Paldies, saka Georgos kundze. Uz šādu jautājumu komentāru būtu ļoti grūti atbildēt divu minūšu laikā, jo man ļoti rūp tas viss. Pirmkārt par Frontexu un attīstības palīdzību. Mana pārliecība ir sekojoša, un ja tikšu apstiprināta amatā, es noteikti jautājumu risināšu ar kolēģiem. Būtu nepareizi aplūkot šos imigrācijas jautājumus centrējoties tikai uz šo rezultātu, ka cilvēki ierodas uh, Eiropā. Mums ir tāda trīškārša pieeja šai problēmai. Pirmām kārtām, tajās valstīs, no kurām nāk šie cilvēki, kāpēc viņi ir tik bezcerīgi un kāpēc viņi ir gatavi riskēt ar savu dzīvību caurās kuģos un laivās, lai brauktu uz Eiropu, jo Un tieši tāpēc investīcijas miera un drošības nodrošināšanā šajās valstīs ir ārkārtīgi svarīga, lai risinātu šo problēmu jau tās pašā saknē. Otrām kārtām cilvēku kontrabandas tīkli. Mums notiek ļoti spēcīga starptautiska sadarbība šajā jomā, lai cīnītos pret to. Un tikai pēc tam nāk šis trešais posms, kā risināt problēmas, ko darīt ar cilvēkiem, kad viņi ierodas šeit Eiropā, un es eh, ceru, ka mēs katrs savā sirdī jūtamies, ka mums vajadzētu darīt vairāk šo cilvēku labā. Esmu pārliecināta, ka konfliktu risināšana, konfliktu novēršana tā ir jākļūst par prioritāti attīstības e, ziņā, jo es joprojām esmu komisāri humanās palīdzības jomā un pasaulē situācija ir ārkārtīgi bīstama, tāpēc, ka pastāv ekstrēmistiski noskaņots grupas, notiek klimatiskās izmaiņas un kas notiek šajā trauslajā pasaulē. Tās ir traģēdijas, kas skar ne tikai pilnīgi nevainīgs cilvēks bet tagad ciešana līmenis un apjoms uh, ir uh, lielāks, plašāks nekā tas bija Pirmajā pasaules karā, un tas ir pirmo reizi kopš kara tā noticis un izvērties. Un tas savukārt rada ļoti tiešas un konkrētas draudzes arī mums. Jonathan Arnott. Jonatans Arnott. Madam Commissioner, uh, you tell us. Uh, paldies, komisārs kundze. Jūs minējāt savu pilsētu Bulgārijā, un par metro staciju saistībā ar Eiropas finansējumu, un tas ir labs eh, piemērs, kāpēc sabiedrībai vajadzētu vairāk par Eiropas Savienību. Bet eh, lielā ziņā, kāpēc cilvēki zaudē ticību Eiropai, ir tieši tas, jo viņi saprot, ka tā ir viņu nauda, tā ir nodokļu maksātāja nauda, kas tiek nosūtīta uz Briselu, un pēc tam Brisele tad it kā, nu, slavina sevi. Manuprāt, eh, tas, ka viens risinājums dara visiem, un šī doma, ka Brisele var centralizēt varu un pārņemt atbildību no dalībvalstu valdībām, un ka lai pilsoņi tad būtu pateicīgi, tas viss ir problēmas uh, sastāvdaļa. Mans jautājums ir tāds. Vai ir kaut viena konkrēta joma līdzekļu izmantojumam? Viens piemērs, kad var redzēt, ka līdzekļi ir nodoti uh, no Briseles vietēji atpakaļ dalību valstī, lai cilvēki vietējā līmenī varētu viņus tērēt. Paldies. Metro, in, uh, Bul metro Bulgārijā ir uh, uh metro stacija, kur sauc Eiropa, tātad nevis komisija, bet Eiropa. Cilvēki zina, ka tas ir izdevies pateicoties uh, Eiropai. Bet atbildot uz šo jautājumu, kur būtu jābūt varai, es domāju, ka vara ir jāīsteno viszemākajā iespējamā līmenī, kur to ir iespējams izdarīt veiksmīgi. Es piekrītu, ka uh, bieži vien vietējā dalībās valdība neko nezina, ka to zina tiešām vietējā līmenī pašvaldība pārstāvi, kur ir nespēj, nepieciešams, kur deg un kur ir iespēja nepieciešams palīdzēt. Un, piemēram, attiecībā uz universitātēm un pētniecību eh, mēs varam sacensties ar tādām valstīm kā ASV, Ķīna un Indija, un apvienotā karalista viena pati noteikti šajā jomā nejustos uh, labi viena pati, bet kopā mēs esam spēcīgi. Mums ir pirmais vice priekšsēdētājs, kas būs atbildīgs par labāku uh, konkurētspēju un Mēs jau šobrīd strādājam pie šiem jautājumiem. Mums jau šobrīd ir programma, kas ļauj atbrīvoties no tā, kas ir novecojis, vai arī tāpēc, ka ir subsidētāts princips, mēs apzināmies, ka labāk to izdarīt nacionālā līmenī. Uh, būšu atbildīgi arī par civilo aizsardzību. Un bija runa par civilo aizsardzību ēkās Eiropā bet es teicu, nē, mūsu civila aizsardzība, tas ir tīkls, kas stieps pa visām dalībvalstīm, un tikai pateicoties tam ir iespējams to efektīvāk izmantot. Sigfrīd Murisan. Thank you, Chair. Murisan kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Paldies par to, ko jūs teicāt par nenomaksātiem rēķiniem, par jūsu stratēģiju šajā jomā, kas man šķiet ļoti saprātīga. Mans jautājums ir saistīts ar jūsu misijas vēstulē teikto, proti Junkers ir teicis, ka jūs nāksiet klajā ar plānu par to, kā uh, prior, izvirzīt par prioritēm dažus maksājumus, vai jūs varētu jau šobrīd detalizētāk izskaidrot, kāda būs kritērija, kas jums ļaus izvirzīt šīs prioritātes. Un otrs jautājums ir saistīts ar daudzgadu finanšu plānu pārskatīšanu un daudzgadu finanšu plānu regulāri teikts, ka nacionālajie piešķīrumi kohezijas eh, politikai ir jāpārskata arī 2016. gadā, kas nozīmē, ka noteikti mēs pamanīsim, eh, ka nebūs iespējams investīcijas pilnībā izmantot dažās dalībvalstīs, ko jūs varētu eh, teikt par to, ņemot vairāk līdzekļu nepieciešam tur, kur nepieciešams darba vietas un izaugsme. Atbilde uz jūsu pirmo jautājumu atbildot var teikt, es jau uzsvēru, ka mēs, tie ģenerāli direktorāti, kas strādā pie izdevumiem, jau šobrīd strādājam pie e, pasākumiem, kas ļaut labāk nosekt maksājums. Mēs bijām pirmie, kas saskatīja šo problēmu, jo mūsu gadījumā Nu, krīzes dēļ nebija iespējams vairs maksāt, ja mēs nemaksājam, cilvēki vien, gluži vienkārši nomirst. Tātad mēs paredzējām papildus maksājumus, bet arī pārvaldījām tos līdzekļus, kas bija mūsu rīcībā. Un ko mēs darījām? Trīs lietas. Vispirms, mēs prioritizējām tās aktivitātes, kas ļautu glābt dzīvības, un mēs katru um, punktu skatījām atsevišķi, ko mēs varam atlikt, ko mēs nevaram atlikt. Otrakārt, Mēs sadalījām partners divās kategorijās. Tie, kas varētu izturēt to, ka maksājumi nāk ar nelielu vēlo, novēlošanos, un tie, kas to nevar izturēt. Un līdz ar to mēs samazinājām ANO aģentūrām šos maksājumus par 80 līdz 40 procentiem, jo viņi gal galā varēja tikt galā ar, ar citu finansējumu, bet maziem uh, Um, nevalstiskajām organizācijām, mēs paturējām šos maksājumus 80% apmērā, lai viņiem nebūtu jāaizņems, kāpēc, lai mēs vēl palielinātu šo slogu ar parādiem. Un trešā lieta, ko mēs darījām, Mēs paraudzījāmies uz šo projektu īstenošanas vispārējo kontekstu un paraudzījāmies uz partneriem. Mēs bieži vien strādājam eh, ļoti cieši ar ASV un dalībvalstīm, un, piemēram, Dienvidu Sudānā ASV eh, šobrīd ir sniegusi vairāk palīdzības, tolaik tas tā nebija, tātad mēs sniedzām vairāk palīdzības, un tāda bija mūsu vispārējā filozofija. Vladimir Manka. Vladimirs Manka, lūdzu. Georgievā. Georgievs kundze. Jauniešu bezdarbs ir palielinājies no 16 līdz 24 procentiem no 2007. līdz 2013. gadam. Tie ir 50% Spānijā un Grieķijā. Junkers ir teicis, ka pastāv risks, ka vesela, pasaudz, vesela paudz jauniešu uh, kļūs par eh, nenodarbinātiem un atstumtiem. Kā jūs izvērtējat pašreizējo situāciju? Kā tiek īstenot jauniešu garantijas schēma? Kā jūs zināt, jauniešu nodarbinātības iniciatīva, tai vairs nebūs līdzekļu 2015. gadā, un kāds ir jūsu viedoklis par priekšlikumu palielināt Eiropas Savienības budžeta finansējumu uh, jauniešu nodarbinātības iniciatīvai 2016. gadā. Un visbeidzot, sociālas un demokrāti dažās un dažas starptautiskās organizācijas ir aicinājušas piešķirtās 21 miljārdu eiro laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem skaitļiem? Lielas paldies! Jauniešu nodarbinātības iniciatīva jau šobrīd sniedz taustāms rezultātus. Es esmu domājis par pātrinātiem maksājumiem attiecībā uz dažām dalībvalstīm. Es nezinu, ko tieši šī programma paredz Grieķijai, bet uh, mani pozitīvi iespaidoja tas, ka Spānijā un Francijā mēs runājam par 750 tūkstošiem jauniešu, kuriem varētu būt labāks iespējas pateicoties eh, šai iniciatīvai. Protams, ka mēs sakosim, kā šī programma tiek īstenot, un ja tā darbojas veiksmīgi, tad es ļoti lielā mērā atbalstu šīs programmas turpināšanu. Un te no nu arī ir svarīgi eh, vidusposma izvērtējums. Mēs vēlētos uh, nelielu manevrēšanas iespēju saistību pusē, lai mēs varētu darīt vairāk Eiropas jauniešu labāk. Es noteikti atkārtošos, bet es teikšu, ka jā, kad mēs redzam, ka jaunieši sakravā somas un dodas prom un padara citas valsts uh, konkurētspējīgākas un produktīvākas, tas ir ļoti bēdīgi. Mums ir jādara viss, lai to novērstu. par to, vai mēs varētu palielināt līdz 21 miljardam. Nu, jāsaka, ka man ir jāprecizē šis jautājums. Es nezinu, kāds ir mūsu manevrēšanas iespējas un tāpēc arī komisijas priekšsēdētājs ir paredzējis, ka mēs visi kopā, kā komanda, izvirsīsim labākas prioritātes. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tātad mēs kā komanda pies, strādāsim pie šī jautājuma. Jan Olbricht. Jans Olbrichts. Yes, uh, Madam Commissioner, uh, first of all, let... Paldies, komisārs Kundze. Pirmām kārtām gribu pateikt, ka man ir liels prieks jūs atkal redzēt uh, pēc pieciem gadiem, jo jūs esat viena no tiem komisāriem, kur parlaments uztver ļoti pozitīvi, tā ka mums ir laba pieredze sadarbībā ar jums un vēlu jums uh, veiksmi eh, turpmākajos piecos eh, gados un lai tie tikpat eh, veiksmīgi kā iepriekšējie. Man ir ļoti politisks jautājums. Jūs savās atbildēs norādījāt, ko jūs domājat par daudzgadu finanšu plānu pārskatīšanu. Mums parlamentā par to būs debatas. Ko tas uh, faktiski nozīmē veikt šo pārskatīšanu un varbūt izmaiņas līdz 2016. gada beigām. Tas būtu vēlākais datums. Nu, jāsaka, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, ko mums nāksies diskutēt, jo mums būs viedokļa atšķirības, un tāpēc arī jautājums tāds provokatīvs. Bet kā jūs domājat šobrīd, pirms ir noticis kāds balsojums, kur mums vajadzētu sākt? Un kad būtu labākais brīdis veikt šo pārskatu? Paldies, atbilde. No komisijas puses, ja viss notiks kā plānots, tad sākums būs 1. novembris un nedienu vēlāk. Un 1. Eh, novembris ir sestdiena, un neskatoties uz to, tas būs sākuma punkts, jo mums nav laika, ko laist vējā. Domājot par šo pārskatīšanu, jo jūs zinat, ka to varbūt ne visi atbalsta kā mēķi, ir tādi, kas satraucas, kas domā, ka to varbūt politiski nebūs iespējams izdarīt. Tas būs iespējams tikai tad, ja mēs strādāsim pie uzticamības. Ir dalība valsts, kas ir nedaudz satraukts par, šādu, par šādiem soļiem, par kaut ko tik drastisku, jo viņi domā, ka tas varbūt tikai attaisnos uh, lielākas izmaksas, izdevumus. Vienīgā pārliecība, ko mēs varam dot, ir snieguma pierādījumi. Un to jau es teicu arī savā ievada uzrunā, ka komisija kā tāda kopumā ir apņēmīga demonstrēt, ka mēs esam uzticības vērti, ka mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem, kas atspūguļo Eiropas iedzīvotāju labākās intereses, ka tas viss ir labi pārdomāts un ka tas nav kaut kādu darījumu, ka tie nav kaut kādi darījumi, kas panākti kaut kur aizmugurs gaitaņos. Ja mēs domājam par Eiropas konkurētspēju, tad mums jābūt spējīgiem nodrošināt resursus, kas ļaus arī šo izaugsmu pātrināt. Ja mēs pārliecīgā, konkrētā veidā izmantojam šos 300 miljardus un atbilstoši tos uh, tērējam, tad jau mēs esam uz daudz labāku sākuma punktu. Paldies, uh, Georgijas Prīnskis. Уважаема госпожо Георгиева, преди всичко позволете да ви поздравя. Uh, Paldies, cienījumā Georgievs kundze. Es gribētu pirmām kārtām jūs sveikt. Jūs esat saņēmusi šo lielo uzticību, jūs esat izvirzīta budžeta komisārs eh, amatam, un es katrā ziņā vēlu jums veiksmīgu uzklausīšanu. Mēs labi saprotam un apzināmies, ka lielākais izaicinājums Eiropas Savienībai ir atšķirību un nevienlīdzību padziļināšanās Eiropas Savienībā. Ko jūs darīsiet, lai kohēzijas politika faktiski risinātu uh, šo situāciju un lai liktu valstīm saprast, ka no tā iegūs visi. Vai jūs palīdzēsiet uzlabot zināšanas un iemaņas tajās valstīs, kurām tas ir visvairāk nepieciešams, un vai jūs sadarbosieties ar uh, revīzijas palātu, lai viņi skatītos plašāk, nevis tikai tā strikti, tikai no grāmatvežu revidentu viedokļa, raudzītos iztērētiem līdzekļiem. Господин Пирински, аз ще отговоря на този въпрос. Paldies, Пирински eh, kungs, es atbildēšu uz šo jautājumu bulgāru valodā. Man ir liels prieks par eh, uzdoto jautājumu un par iespēju eh, sniegt atbildi savā dzimtajā valodā. Tas dos arī tulkiem iespēju pastrādāt no bulgāru valodas. Esmu ļoti pozitīvi noskaņota attiecībā uz kohēzijas politiku un tās nākotni. Šajā komitejā un jautājums par to, ka jādod uh, kaut kādas priekšrocības tiem, kas šobrīd atrodas vissmagākajā situācijā, Jā, jūs zinat, ka lielākā daļa kohēzijas fonda līdzekļu aiziet 25% eh, eh, nabadzīgāko reģionu Eiropas Savienībā. Un tad, kad mēs runājam par šo atšķirību un nevienlīdzību samazināšanu, kas diemžēl ir tikai padziļinājusies krīzes apstākļos, tad mēs te mm, domājam ne tikai par kohēzijas politiku, bet te ir runa arī par ko konkurences politiku, par Erasmus Plus programmu. Arī tie ir instrumenti, kas var dot plašākas iespējas jauniem uzņēmējiem, jauniem lauksaimniekiem. Mums ir nepieciešami jauni cilvēki, kas spēj virzīt uz priekšu Eiropas ekonomiku. Un man ir tāda vēlme, lai jaunā Eiropas komisija domātu vairāk par to, kā tuvināt šos abus mērķus - augstāku konkurētspēju un mazākas atšķirības un nevienlīdzību. Es domāju, ka tas būtu ļoti produktīvs veids. Paldies! Mary Hannibal. Hannibals kundze. Nākošā paldies. Priekšsēdēt eh, komisāra kandidāts kundze. Kā jau jūs norādījāt, mūsu politika un programma, eh, programmas ir eh, jārealizē visu cilvēku vārdā, un ir daudz cilvēku, kas ir izstumti no ekonomiskām norisēm. Ko tad var darīt visos līmeņos, no komisijas līdz eh, vietējām pašvaldībām, lai nodrošinātu, ka mēs pēc iespējas labāk pārvaldam Eiropas Savienības līdzekļus? Uh, lai pēc iespējas tiktu iekļautas sievietes un citi ekonomiskajos procesos, lai mēs varētu iegūt šo papildus vērtību un ilgspējīgu ieguvumu no katra eiro, ko mēs iztērējam uh, savās programmās. Nesenais uh, reglamenta pārskats attiecībā uz Eiropas Savienības uh, darbiniekiem bija dažādos veidos izvērsts, paredzēja arī sniegumu uzlabošanu. Kā jūs paredzat šo turpmāko darbu tā, lai snieguma sniegums kļūt ļoti svarīgs uh, rezultāta sasniegšanā un izvērtēšanā. Mums ir milzīgs potenciāls ar šiem 300 miljardiem eiro. Kā jūs nodrošināsiet, lai mums būtu nepieciešamie un attiecīgi kvalificētie darbinieki, lai nodrošinātu, ka sievietes un arī citas mazākumu uh, grupas uh, iegūst no šīs politikas un lai tiktu ļoti ilgspējīgi rezultāti? Thank you. The, uh... Paldies. Jaunajā personāla reglamentā ir uzsvērts, kā mēs varam padarīt dažādāku mūsu personālu. Mums būs diezgan nopietnas problēmas, jo būs jāatjauno personāls gluži vēsturiski apsvērumu dēļ, jo uh, sākotnējās dalībvalsts ir e, devušas lielāku pienesumu personāla ziņā, bet tā ir arī lieliski iespēja personālam. Mums būs jā, jāpieņem darbā cilvēki tā, lai mēs vairāk iekļaut un uh, plašāk pārstāvētu sabiedrību. Un tas pats jādara arī strādājot ar dalībvalstīm. Ja mums ir šāds, šāda pieeja, Ja mēs dažādojam savu personālu, tad tiks atspoguļots, tas atspoguļosies arī darbā dalībvalstīs. Mums jāparaugās, kā mūsu programmas un projekti var veicināt to. Viens no veidiem varētu būt rast noteikts mērķu grupas, bet daudz efektīvāk būtu iekļaut eh, šīs grupas vispārējās programmās iespēja robežās. Es runāju par uh, dzimumu uh, līdztiesības jautājumu vispārināšanu mūsu politikā, un mums ir stratēģija, kas jau ir spēkā šajā jomā. Bet runa nav tikai par sievietēm. Ik viens, kas jūtas izslēgts, jo ne jau tikai šiem cilvēkiem nav piekļuvs, bet mums arī pietrūkst viņu talantu un tas, ka mums ir atskaits punkti, ziņojumi, bet arī e, semināri, tas noteikti mums palīdzēs. Paldies, līdz ar to esam noslē, noslēguši to jautājumu kārtu, kuru uzdeva kon, budžeta komiteja, un tagad uh, e, došu vārdu kon, budžeta kontrols komitejas priekšsēdētāji. Paldies! Pirmā runātāja tāds partijas vārdā Petrīs Sarvāmā runātājs. Our role in the budgetary Paldies! Mūsu loma budžeta kontrolas komitejā ir nodrošināt to, ka nodokļu maksātāja nauda tiek labi aizsargāta. Mums ir jāpasaka līdzekļi, eh, pilsoņiem, ka šie līdzekļi ir labi iztērēti visās dalībvalstīs, un mēs zinām, ka eh, aprēķinātais eh, kļūdas rādītājs ir palielinājies, un mēs zinām arī, ka daudzās dalībvalstīs ir eh, šī informācija no paša sākuma, bet viņi tomēr pieprasa atmaksāt 56% līdzekļu, kas ir piešķirti kļūdu. 56% gadījumā līdzekļi ir piešķirti kļūdoties. Eh, un mums nevajadzētu kautrēties rūpēties par nodokļu maksātāju naudas eh, liederīgi izmantošu. Tāpēc man ir sekojošs jautājums. Vai jūs esat gatava tik tiešām konstatēt problēmas tur, kur tās ir, un uh, atrisināt tās? Paldies! Liels paldies! Vairākos gadījumos, vairāk kārt šodien man jau bija iespēja uzsvērt, ka es uzskatu, šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Uh, atskaitīties par iztērētiem līdzekļiem, ne tikai to darīt, bet uh, arī prezentēt šīs atskaites. Šis kļūdas rādītājs, iespējams, šogad tas būs mainījies un samazinājies, bet redzēsim, kā tas būs. Kļūda nepārtraukti ir bijusi vairāk nekā 2% kopīgs pārvaldes projektos. Uh, komisijas pārvaldītajos produktu, projektos šis rādītājs ir zemāks, un es par to, uh, ar to lepojos. Tātad tik tiešām ir jāraugās uz tiem projektiem, kuriem ir kopīga pārvaldība, un jāraugās uh, uz tām valstīm, kurās mums ir vairāk darāmā. Ne jau uh, tur, kur uh, šis rādītājs ir visaugstākais darbs, tiek padarīts vissliktāk. Bieži vien varbūt runa ir par godīgākām valstīm, kad tiek īstenots vairāk uh, centienu un gluži vienkārši tiek atzīta šī kļūda. Es piekrītu, ka ir absolūti nepieciešams atklāt, kurš kur ko dara, un to mēs jau darām. Bet mums nevajadzētu tagad visus kaunināt. Es domāju tāpat kā jūs, ka varbūt šāda kaunināšana varētu novest pie tā, ka cilvēki cenšas noslēpt šīs kļūdas. Es domāju, ka drīzāk mums ir jārod stimuli, ka, ka varētu būt tā, ka šīs eh, iestādes vēl mazāk ziņo par šiem gadījumiem. Tāpēc mana pieeja būtu publiskot informāciju, panākt to, ka tā ir absolūti atklāti uzzinām un strādāt pēc iespējas labāk, lai mums būtu vairāk zināšanu, lai būtu labāk priekšnoteikumu un labāk izpratne par šo problēmu dalībās līmenī. Tagad uh, Klēra Maudī, uh, sociāldemokrāta vārdā. Paldies. Uh, paldies, mēs novērtējam jūs atbildes par maksājumu krīzi un apņēmību, uh, ievērot uh, komisijas nospraustu, bet ir izveidojies tāds strupceļš starp Eiropas parlamentu komisiju no vienas puses un padomu no otras puses. Kopš 11. gada budžeta tās vienošanās, kas tika paņemtas, tās nevar uzskatīt par līdzsvarotām, un mēs saprotam, ka uh, ir paudušas bažas abas puses šai sakarībā. Pārāk bieži ir bijis tā, ka kāds uh, iecērtas, kāda dalība valsts iecēr, iecērtas, un tas rada zināmu apjukumu padomē, un komisija prasa pēc tam vairāk naudas, lai varētu ar budžeta grozījumu palīdzību panākt kaut ko vairāk. Tādā veidā tikai padziļinās šī neusticības starp padomu komisiju un parlamentu. Padomas pozīcija, pozīcija bieži vien ir neskaidra, pastāv valstu vadītāju viedokļu atšķirības un uh, tas iespaidos samierināšanās procesu. Mums ir nepieciešams struktūrāls izmaiņas, lai izvairītos no šīm igadējām cīņām. Ko jūs konkrēti esat gatavi ierosināt, lai nodrošinātu integrētāku un efektīvāku budžeta izstrādes procedūru nekā šo ļoti garo un sarežģīto, kāda tā ir šobrīd? Paldies! Paldies! Tas ir jautājums, pie kā es arī nonācu. Tad, kad pat piedalījos šādās sarunās, un man ir dažas domas, un es domāju, ka kolektīvi kopā varbūt mēs nonāksim pie tāda racionālāka budžeta izstrādes procesa. Pagaidām, šobrīd, godīgi sakot, es koncentrējos uz 17. novembri, tas ir gala termiņš sarunu pabeigšanai. Tā tad ir jānoslēdz šīs sarunas un jāpanāk rezultāts. Mēs ieiesim šajās sarunās ar dažādiem priekšlikumiem, dažādiem skaitļiem. Šie skaitļi ir ārkārtīgi svarīgi, bet gal galā svarīgākais ir tas cipars, ko mēs eh, panāksim. Bet ņemot vērā to, mums ir jāatrisina ļoti steidzama problēma Mums ir jārod iespēja rast apstākļus tādai racionālākai budžeta izstrādes procedūrai. No man ģenerāla direktorāta viedokļa raugoties, budžeta izstrāde ir tiešām ļoti sarežģīts process. Un varbūt tas neatspoguļo vislabākajā veidā labu vadības eh, praksi. Nu, kāda situācija ir, to mēs zinām, kā tā ir veidojusies, kā no tā tikt ārā, kā virzīties uz priekšu, nu, tur mums ir jāvienojās komisijai, parlamentam, padomē. Es domāju, komisijai varbūt šī situācija ir vieglāka, jo mēs esam ļoti motivēti rast labāku, progresīvāku risinājumu. Un ja mēs, ja mums ir kopīgs mērķis, Ja mēs paši sev teiksim, nu, būsim loģiski, padomāsim. Atkal esmu izsvēlusi savu uh, laiku atbildē, bet es nekad nepadodos. Es uh, risināšu šo jautājumu. Un tagad Anders uh, Vistisens. Paldies, EKR grupai ir liels respekts par to, ka uh, mēs tērējam, ka tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda, un tāpēc jūs, kā uh, Mm, komisāri, jums ir jāgarantē, ka jūs tiešām uzraudzīsiet šo līdzekļu tērēšanu. Komisija ir samazinājusi izdevums, piemēram, revīzijas palātai. Re revīzijas palāta bieži vien ir parādījusi, cik neefektīvi tiek izmantot līdzekļi. Mums Ir nepieciešama līdzekļu pārobežu infrastruktūras projektiem, un mēs nevaram pieļaut eh, tādu neatbilstošu līdzekļu tērējumu, kā uz to norāda eh, revīzijas tiesa. Kā jūs darīsiet ar budžeta samazinājumiem? Tas notiks tur, kur līdzekļi tiek neatbilstoši tērēti, jeb eh, visās jomās vienādi. Lost, uh, some... Paldies, es iespējams nesapratu visu jautājumu pilnībā. Jautājums ir par to, vai es piedāvātu samazināt budžetu? Man atbild būtu, budžets ir intensīvs sarunu rezultāts, un tas ir tāds, kāds tas ir, un mans uzdevums tagad ir izpildīt to. Protams, ka īstenojot budžetu, mums ir ļoti rūpīgi jāraugās arī uz prioritātēm. Tad, ja mums nav izdevies uh, pilnībā sasniegt tās, un uh, iespējams, mēs varam tad arī pārdalīt budžeta līdzekļus, kas nav vienkārši uzdevums. Un uh, es jau skaidroju iemeslus iepriekš, tāpēc, ka mūsu budžeta procedūra ir ārkārtīgi sarežģīta. Un um, saistības ir apstiprināts, um, ņemot vērā dažādus parametrus, un fleksibilitāte nav nemaz tik uh, vienkārši un iespējama. Uh, Es cieši sadarbošos ar um, revīzijas palātu. Es priecājos par to, ka revīzijas palāta pati arvien vairāk uh, ir ieinteresēta uh, š, par šiem te uh, sniegumu uh, orientētajiem budžetiem. Un es saprotu arī, ka ir šādas te kļūdas un kļūdas rādītājs gluži vienkārši, nu tāds ir, kļūdas notiek. Laimīgā kārtā no 4,8% iepriekšējā gadā runa tikai 0,2% gadījumiem par krāpniecību. Bet 0,2% jau ir 0,2% par daudz. Un mums uh, tomēr ir jāatzīst, ka mums ir tādi vērtēšanas uh, eh, kritēriji, ka bieži vien tas netiek pareizi interpretēts, taču tomēr mums ir jāuzlabo savu rādītāju. Es noteikti pie tā vēl atgriezīšos. Nākamais runātājs - Karī kundze. Cienījumā komisāra kandidāts kundze savā rakstiskajā atbildē jūs uzsvērēt, ka jūs vēlētos vairāk skaidrot Eiropas Savienības budžeta pievienoto vērtību pilsoņiem. Jūs sakat, ka jūs vēlētos izmantot labāk digitālās tehnoloģijas, lai uzlabotu atklātību uh, par to, kā tiek izmantot budžeta līdzekļi. Tāpēc man ir sakojošs jautājums, kāda būs konkrēta pasākuma, kurus jūs uzsāksiet uh, savu mandātu pirmajā gadā, lai sasniegtu šo mērķi? Un otrs jautājums, kādus pasākumus jūs īstenosiet, lai tālāk uzlabotu piekļuvi informācijai? Uh, par eh, tātad tiem, kas saņem līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem. Lielas paldies! Savā pirmajā darbības gadā es noteikti sākšu ar ģenerāla direktorātiem, kas tieši eh, ziņo man. Un es mēģināšu saprast, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu informācijas sistēmu un atklātību, eh, tātad informāciju, ko mēs sniedzam sabiedrībai. Ļoti daudz mēs varam darīt, apkopojot datubāzes, kas jau ir. Mēs varam arī vienkāršot informāciju, kas tiek izplatīta. Es jau nedaudz runāju par šo sarežģītību. Tehnoloģijas var mums palīdzēt. Tehnoloģijas, protams, neatrisinās konceptuāls problēmas. Jo runa ir par eh, tehniski ļoti kvalificētiem cilvēkiem. Viņi sniedz informāciju, kur saprot arī šādu tehniski kvalificētu cilvēku, un mums ir nepieciešama interpretācija. Ne jau no valodnieciskā viedokļa, bet nu, gluži vienkārši tāpēc, lai tas būtu saprotams plašākam cilvēku lokam. Mums ir jāizvērtē, ko tas maksās. Protams, ka mēs nevaram mesties šādā darbā nepārdomāti. Bet Es katrā ziņā domāšu par to, kā mēs varētu uzlabot informācijas sniegšanu sabiedrībai, ne jau tā uz, ar, ar vērienu un vienā mirklī, bet tas noteikti būs uh, ilgstošs process. Mēs centīsimies efektīvāk izmantot informāciju, kas ir mūsu rīcībā, nodot to sabiedrībai. Arī gatavojoties šai E, sanāksmei es centos rast informāciju internetā, ko es gal galā neatradu, un tas nav pieņemami. Protams, ka pirmajā gadā es strādāšu kopā ar savu komandu un tālāk, protams, ar, arī sadarbojoties ar citiem. Tagad Karikons. Um, Jā, es uh, uzstāšos un. Uh, gribu runāt par eh, ES līdzekļiem, kā var līdzekļus eh, sadalīt. Eh, tie nav pilsoņi, kuriem jāmaksā par to, ka darba vietas pārvietojas jūsu um, komisārs, kas veic šos um, priek, pienākums, kurus tagad pārņemt, jūs arī ir uh, uzstājies uh, līdzīgā veidā. Uzņēmumi, kas ir saņēmuši uh, atbalstu un uh, pārvieto uh, ražotni, mm, pret tām ir jāvēršas. Un kādus soļus precīzi jūs uh, ievadīsiet, lai netiktu atbalstīts. Uh, tas, ka darba vietas no vienas valsts tiek vienkārši pārlikts uz otru pusi, un vai būs tāds melnais saraksts uzņēmumiem, kas šādu praksi veids? Atbilde. Es īsti nepārzinu šo problēmu, ko jūs minējāt. Man būtu jautājums jāpapēt, lai dot labāku atbildi. Bet tādā vispārīgākā līmenī. Katru reizi, kad tiek saņemt līdzekļi no Eiropas Savienības un līdzekļi tiek nepareiz izmantoti, tad ir jāveic korektīva darbība. Tātad vienkārši sakot, jūs saņemat naudu, izmantojat neatbilstoši mērķim, tad ir nauda jāmeklē, jā, jāmaksā atpakaļ. Šis korekcijas ir ļoti spēcīgs signāls neatkārtot šādu veidu darbību. Bet eh, jūs jautājums ļoti specifisks, un es diemžēl vienkārši nezinu šobrīd pietiekam daudz, lai jums atbildētu, un es uh, nodrošināšu, lai mana komanda un es, lai šo jautājumu izpētītu un atgriezīsimies un sniegsim jums atbildi. Dank u voorzitter. Uh, mevrouw de commissaris. Paldies, priekšsēdētāji uh, eh, Skondze, komisāra amata kandidāte Skondze. Sākumā gribu paust uh, augsto vērtējumu tam darbam, ko jūs pēdējo piecu gadu laikā esat paveikusi un esam pārliecināti, ka jūs veicot jūs jaunos uh, pienākums arī ļoti efektīvi strādāsiet. Jūs teicāt, ka jūs um, strādāsiet, lai Olafs būtu spēcīgs un tiktu respektēts. Arī mēs to tā vērtējam, taču mēs konstatējam veselu rindu problēmu. Uh, Proti, Olaf darba rezultāti nav bieži kvantificēti un, un tos nevar pārbaudīt, un ka ir uh, diskusijas par to, kā uh, Olaf uh, konstatē un nosaka skaists. Un vēl uh, augsts uh, Olaf darbinieku skaits meklē citu darba vietu un nejūtas labi tur. Līdz ar to ir plašs tāds konflikts starp Olaf un uh, uzraudzības komiteja un direktors. Uh, um, pat laba rīkojas uh, LAF ietveros pietiekam aktīvi, lai uh, situācija mainītos. Atbilde. Es domāju, ka tā ir ļoti svarīga institūcija ne tikai Eiropas Savienības uh, interešu nodrošināšanas jomā, bet arī tīri no politiskā viedokļa. Viņiem ir ļoti svarīga loma attiecībā uz dalību valstīm, un šo lomu var vēl pastiprināt. Mans uh, mandāts ir skaidri definēts, politiskajā ziņā man ir atbildība, un uh, attiecībā uz izmeklēšanas pusi man nav nekādu uh, kompetenču. Pavisam tieši sakot, es uzskatu, ka Olafa neatkarīgums ir uh, fundamentāls jautājums, un es noteikti būšu pēdējā, kura uh, darījis kaut ko, lai radītu iespaidu, ka es kaut kādā veidā pārkāpju savu pienākumu un atbildību līniju un iejaucos. Ko es, manuprāt, varu darīt savā pozīcijā? Esmu atbildīga par politiskām nostādnēm, varu cieši sadarboties ar Olafu, skatīties, vai mēs veicam prioritizāciju pareizi, vai uh, tīri politisko nostādņu jomā Olafs varētu darīt kaut ko vēl noderīgāku, labāku un kā tas iet kopā ar pretkorupcijas stratēģijām dalību valstīs, un otrām kārtām esmu, ja bū, tikšu apstiprināta, būšu vicepriekšnādātāja arī attiecībā uz darbiniekiem. Esmu iepazinusies ar pārskatu rezultātiem Olafā un tāpat arī citos uh, ģenerāla direktorātos, un mani ļoti interesētu šis pārskats, veiktie pasākumi, kas veikti Olafā un citur. Es censtos noteikti nodrošināt to, lai darbinieki var veikt to darbu, kas viņiem ir paredzēts. Mums komisijā ir pienākums veidot veselīgu vidi visiem darbiniekiem. Paldies! Nākošais runātājs Ēptē e Dēmārko Valī. Paldies, priekšstādātājs kundze! Es eh, izlasīju jūsu eh, rakstaida atbildes, sagatavojoties šai uzklausīšanai, un esmu iepriecināts par to, ka jūs eh, teicāt, ka vēlties krāpniecību un korupciju aktīvi apkarot. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tas ir ļoti nozīmīgi visām institūcijām. Un jāsaka, Itālijā situācija ir tāda, ka jau gadu desmitiem. Uh, Um, mafija interesēs un um, ir daudz um, problēmas Itālijā ar to saistītas. Uh, Itāļu godīgais nodokļu maksātājs to arī šī uh, problēmas kar, kas ir korupcija tieši. Eiropas uh, nodokļu maksātājs uh, tur. Uh, kur finansējums ir no ES līdzekļiem. Šeit ir nozīmīga um, aktīva darbība, un es aicinu aktīvi veikt pārbaudas tajās valstīs, kur ir pierādīts, ka Eiropas uh, līdzekļu izlietojums uh, nav efektīvs balst, uh, mafiozu apvienojumu dēļ. Jā, pavisam skaidri, jā. Mēs ļoti rūpīgi raugāmies uz to, kā līdzekļi tiek izmantoti un mūsu kontrolas sistēmas ļauj mums uh, apzināties šīs problēmas pirms tās ir kļuvušas lielākas. Uh, atgriežoties pie Olaf. Pagājušā gadā Olaf, veicot izmeklēšanu, atguva 117 miljonus eiro. Tā ir ievērojama summa Eiropas budžetā bet tas arī parāda to, cik nopietni mēs uh, uztveram šo jautājumu par līdzekļu atgūšanu. Ne jau visos gadījumos runa ir par krāpniecību. Dažos gadījumos šie līdzekļi ir, uh, nav tikuši pareizi izmantot tātad paredzētajam mērķim, bet varbūt ir izmantot citam labam mērķim. Tātad es galvenokārt pievērstu uzmanību tam, ko mēs daram attiecīgajās valstīs un kā šīs valstis varētu pašas uzlabot savus rādītājus. Jo runājot par Itāliju, tad daudz šeit zālē noteikti būs redzējuši filmas par mafiju, bet daudz būs arī redzējuši, kā uh, jūs policijas pārstāvi uh, cīnās pret to, un uh, viņi noteikti ir jāatbalsta. Mums Eiropas Savienībā ir pienākums atbalstīt viņus. pārmaiņas pēc varbūt ietaupīšu nedaudz laika. Lui Alliot, vous n'êtes non inscrit. Madame le commissaire, euh, mes chers collègues. Ah, komisārs Kondze, saka Aliot Kongs ah, no ah, pie frakcijām nepiedarošiem deputātiem. Jūs konstatējat vienlaikus, ka pilsoņu uh, mūsu valstīs zaudē ticība Eiropai un varētu teikt, nu ne tikai Eiropai, mēs visi esam Eiropieši, bet viņi zaudē uzticību šai Eiropas sistēmai. Un es domāju, ka šī uzticības zaudējuma daļa piekrīt komisijai. Jūs kā piemēru, un tas ir simpātiski, pieminējāt uh, jūsu dzimto pilsētu un um, metro stāciju, kur uh, Eiropa ir finansējusi metro, bet uh, reģions, uh, kurā es esmu uh, dzīves, uh, Eiropa nodara arī uh, problēmas konkurences uh, godīgā ievērošanā. Uh, uzņēmums saskars ar um, problēmām, uh, ir vairāk bezdarbnieku. Uh, sakrā ar uh, darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Un uh, ir arī daudz citu kaitējumu, un es uh, neredzu, uh, kā uh, institūcija, ko jūs reprezentējat, var mainīt situāciju, bet es gribu jautāt par krāpniecību, nodokļu nemaksāšanu un citiem jūsu laiks. Bet es uzdod jautājumu priekšstētais kundze. Un tagad par skandāliem Katalonijā, kur Katalonijā uh, nauda tika novirzīta uz Andoru un ko darīs komisija šajā konkrētajā gadījumā? Obviously. Protams, ka mums vienmēr jācenšas uzlabot politika, jāuzlabo tas, kā mēs izmantojam nodokļu maksātāju naudu, par to nav šaubu. Es lieliski apzinos, ka Eiropā ir tāda, kas domā, ka dažas Eiropas politikas, piemēram, brīva eh, darbinieku pārvietošanās, vietējā mērogā rada problēmas. Bet mums ir jāparaugās arī uz priekšrocībām, ko brīva pārvietošanās dod dalībvalstīm, un priekšrocības ir milzīgas. Bet um, mums, Eiropiešiem, arī ir jāparaugās plašākā pasaulē un jāatzīst, ka no konkurētspējas viedokļa Mēs esam spiest strādāt kopā, un mums ir jāizveido ekonomika, kas ir eh, pietiekami spēcīga, tirgus, kas ir pietiekami spēcīgs, lai mēs eh, arī turpmāk varam būt konkurētspējīgi. Mēs joprojām esam lielākā ekonomika pasaulē, vairāk nekā 20% eh, nacionāla koprodukta ir mūsu bet mūsu daļa samazinās un mūsu pilsoņiem nebūs uh, veiksmīgi dzīves apstākļi, ja mēs uh, nedarīsim ko vairāk, ja katra mazā dalībās cīnīsies pati par sevi. Tāpēc es domāju, ka runa ir par mūsu dzīves kvalitāti. Es neko nezinu par konkrēto gadījumu, kur jūs pieminējāt, es atvainojos, es eh, noteikti noskaidrošu un mēģināšu atbildēt uz to vēlāk. Tagad politisko uh, grupu vārda uh, eh, Deutschkungs no tautas partijas. Liels paldies par uh, budžeta izpildes ziņojumā. Um, tika aicināts no komisijas puses atrisināt uh, Eh, problēmas, kas ir saistīts ar ikgadējiem plāniem, jo īpaši, kas attiecas uz eh, lauksaimniecības fondu un struktūrāliem fondiem. Es iepazinos ar jūsu rakstiskajām atbildēm, bet eh, man joprojām rodas jautājums, kā varētu ko vairāk darīt šajā jomā. Mēs sagaidām no tā, mēs sagaidām, ka komisijai būs nulles tolerants pret pārkāpumiem, tāpēc mans jautājums, komisāra kandidāta, ko jūs darīsiet? lai pievērstos patiesām problēmām, tādējādi, lai samazinātu laiku, kas nepieciešams pārkāpumu novēršanai, un vienlaiks kā varētu samazināt birokrātisko slogu. Vai jūsu būtu par maksājumu uh, iesaldēšanu gadījumā, ja tiek konstatēta pārkāpuma vai krāpniecība? Paldies! Es jau atkal varu teikt, jā, nulles tolerants attiecībā uz krāpniecību. Nulle, nulle, nulle, un es to varu atkārtot vēlreiz, ja būtu mazāks skaidrs nekā nulle, es noteikti izraudzītos to. Es domāju, ka uh, tas ir tik kaitīgi, ja mēs toleranti izturētos pret šādiem gadījumiem. Es domāju, ka neviens šeit zālē arī neiebildīs man. Uh, Um, varbūt par šiem eh, punktiem, ko jūs pieminējāt. Mēs virzamies uz tādu kontrolas sistēmu, kas būtu balstīta uz risku. Mēs izvērtējam, kur riski ir lielāki, kāda ir, um, kāpēc tāda ir radušies, un kopā ar revīzijas um, palātu mēs cenšamies to izvērtēt mums ir arī pašiem savi eksperti. Tātad tās ir uh, tie ģenerāla direktorāti, kas ir atbildīgi par līdzekļu izlietošanu. Bet vienlaikus mēs saprotam arī, ka mums ir jāvienkāršo noteikumi, jo daži noteikumi saprot, daži tos ievēro. Un bieži vien es pamanu, ka problēmas nerada komisija, problēmas drīzāk rodas dalībvalstīs, kur viņi maina šos noteikums projektu īstenošanai, un dažos gadījumos tas ir galvenais iemesls, kāpēc tiek pieļautas kļūdas. Un šis jautājums jārisina. Kas attiec uz iesaldēšanu? Jā, man atbild ir kategorisks jā, jo īpaši tad, ja runa ir par atkārtotiem pārkāpumiem. Un jo īpaši tādos gadījumos, kad mēs būtu varējuši to pamanīt, bet tomēr nekas netika darīts. To mēs darīsim, to mēs jau tagad daram un noteikti darīsim. Paldies tagad Vjotīkungs no, nu, Gungs no S&D. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kandidāts kundze. Es vēlētos atgriezties pie rakstiskajiem jautājumiem, kurus jūs sniedzāt. Pirmajā daļā jūs sakat, ka galvenā prioritāte ir vērsties pret nenomaksātiem rēķiniem. Un uh, šo jautājumu būtu jārisina jau 2014. gadā un attiecībā uz 2015. gada budžetu. Vai jūs varat sniegt garantijas mūsu parlamentu komitejai par to, ka jūs eh, ievērosiet komisijas apņemšanos, kas tika panākta samierināšanās procesā? Un otrs jautājums dalībvalsts eh, arvien biežāk novērtē par pārāk zemu budžetu e, sniegtās iespējas, e, lai palielinātu izaugsmi. Eiropas parlaments vairāk kārt ir piedāvājis uzsvērt šo punktu arī runājot par Eiropas semestri. Vai komisija atgriezīsies pie šī jautājuma, tātad Eiropas semestris, ko jūs domājat par šo parlamentu prasību? Un visbeidzot, uh, Kā jūs grasāties strādāt ar pārējiem kolēģiem eh, komisijas eh, kolēģijā, jo īpaši ar Dombrovskungu un Moskavisī kungu? Paldies! Paldies! Vispirms precizējums. Jūs teicāt, eh, vietējās valdības, jūs domājāt dalībvalstu valdības? Dalībvalstu valdības. Sākšu ar pašsaprotamu lietu. Šīs deklarācijas, jā, mēs tās pieprasījām, mēs domājam, ka tas ir veids, kā iesaistīt dalībvalstu parlamentus. Runājot par programmām, kuras mēs īstenojam, mēs cenšamies iesaistīt nacionālos parlamentus. Tad, kad runājam par starp nacionālajiem attiecībām, starp nacionālās attiecības, tās ir attiecības arī ar uh, institūcijām mūsu dalībvalstīs. Un šī komisija noteikti būs vēl gatavāka doties uz dalībvalstīm, tātad sazināties ar dalībvalstu pārstāvjiem Šeit Brasilēm mēs varam izvērst savus cīniņus, varam vienoties, bet svarīgi ir tas, kas notiek dalībvalstīs, jo cilvēki ir tieši tur, dalībvalstīs. Es domāju, ka eh, sazināšanās ar uh, nacionālajiem parlamentiem ir ārkārtīgi svarīgi, bet arī, ja uh, ar, arī ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem. Tālāk, kas attiecas uz sarunām. Vai mēs tik tiešām pieturēsim pie savas nostājas? Jā, protams, ka es palikšu pie savas nostājas un savu priekšlikumu. Komisija ir nākus klajā ar šādu priekšlikumu um, ne jau gluži vienkārši no zila gaisa izdomājot kaut kādus skaitļus. Tas ir balstīts uz rūpīgu izvērtēšanu un uh, mēs nopietni izvērtējam risku. Nu, bet, diemžēl, man vairs nav laika atbildēt. Nākamais runātājs ir Jānis Gabrandī Aldi vārdā. Much, paldies priekšstādātāji un paldies komisārs kandidātu kundzei. Gribētu uzsvērt, ka es tik tiešām ceru, ka turpmākajos gados mēs sadarbosimies budžeta un budžeta kontrolas jomā, it ja īpaši tāpēc, ka jūs norādījāt, ka jūs vēlties šo uzsvaru pārnest no līdzekļiem uz panāktiem rezultātiem, un šāda paradigmas maiņa ļoti svarīga. Mēs jau vairāk, kad no revīzijas tiesas esam saņēmuši, revīzijas palādes esam saņēmuši rekomendācijas par efektivitāti, un to mēs vienmēr esam tā kā ignorējuši, gan dalību valstu līmenī, un diezgan bieži, diemžēl, arī no komisijas puses tas ir ignorēts. Viens piemērs - 5 miljārdu eiro programma eh, pārtiks pārstrādes nozarē ļoti svarīgs ziņojums, kuram nebija nekāda pievienotā vērtība. To vajadzēja apturēt jau nekavējoties. Mans jautājums ir tāds, vai jūs varat konkrētāk izteikties, ko jūs darīsiet komisijas ietvaros šajā sakarā un kā jūs un vai jūs liksiet spiedienus dalību valstīm, lai tās vairāk vērst uzmanību tieši uz uh, efektivitāti, produktivitāti. Paldies. Atbilde. Liels paldies. Es uh, Domāju, ka mums būs veiksmīgs komisijas kolēģijas darbs. Mums ir jāmaina šī darba kultūra. Un uh, pārāk nevainosim. Neuzgrūdīsim vainu tiem, kuriem ir jāaiziet šī darba kultūras izmaiņa. Ja mēs raugāmies uz komisijas darba vēsturi, tad tā ir ļoti daudz strādājis pie likumdošanas harmonizācijas darba, un tas nozīmē, ka esam pieņēmuši darbā ļoti daudz izcils juristus, bet tāpat laikā šobrīd ir nepieciešami cilvēki ar tādu sociālu ekonomisku skatījumu. Mēs veicam šo rekrutēšanas darbu, bet jurista noskaņojums, jurists vairāk vērš uzvar, uz, uzsvar uz procesa bet eh, rezultāts nav tik daudz saistīts ar procesu. Tātad mums arī jādomā turpmāk nākotnē par cilvēkiem, darbiniekiem, kas varēs mums palīdzēt šajā jomā un nepārprotiet mani. Esmu, protams, par juristiem. Juristi mums ir nepieciešami. Mums ir nepieciešams tiesiskums un uh, dzīve, kārtīgi apstākļi, tas ir skaidrs. Uh, bet mēs mēģinam rast ceļus, kā pātrināt šādu darba kultūras izmaiņu, un labākais ir strādāt komisijai kā komandai. Jūs prasiet, kā mēs to darīsim. Man nebija laika manas pašvainas pēc atbildēt, bet sadarbojoties ar citiem komisāriem šajā konkrētajā jautājumā un sadarbojoties ar komisāriem, kas saistīti ar budžeta izpildi, mēs veidosim ietvaru, kas mums ļaus izmērīt, progresu ļoti regulāri. Paldies! Komisārs Kandze, tagad tautas partijas vārdā arī uzdošu jautājumu. Es gribu atgriezties pie jautājuma par uh, Olafa uh, darbības traucējumiem. Pēdējo uh, gadu laikā Olaf ir konstatējis problēmas un arī uh, problēmas. Nu, piemēram, nelegāls izmeklēšanas uh, metodas, uh, kas var būt arī pēc tam iemesls uh, izmeklēšanai. Un varbūt, ka uh, šis, šī uh, uzraudzības komiteja tagad saskars ar tādām problēmām. Un tagad um, tiešām esam ieinteresēti uh, uh, konkrēti, jūs diezgan nekonkrēti runājat, un uh, es gribētu jautāt, vai jūs uh, vienkārši skatīsieties, būsiet aktīvi, vai arī uh, ko aktīvi darīsiet, lai mainītu situāciju? Um, atbilde. Gatavojieties uzklausīšanai. Eh, ne tikai rakstiskajos jautājumos, bet arī no dažādām sanāksmēm man radās priekšstats, ka ir eh, zināms spriedze ar eh, Olafs uzraudzības komiteju. Nu, spriedze nav pārāk liela, bet pastāv kaut kādi strīdi un tad notiek zināmas izmaiņas, kas iet pozitīvā virzienā. Es šobrīd nevaru izteikt kaut kādu viedokli un Man arī ir zinām ierobežojumi manai lomai. Olaf uzraudzības komiteja, viņi strādā pie izmeklēšanas darba. Un tur man nav nekas sakāms, man, man nav nekāds mandāts, tā ka man jāplūko tās lietas, kas ietilpst manā kompetencē, piemēram, darbinieki, cilvēku resursu uzraudzības komiteja ir pieņēmusi darbiniekus, ir pozitīvas tendences, Esmu saņēmusi jautājumu tātad par budžetu un par eh, cilvēku resursiem. Tas vairāk ir jautājums, kas man atbilst. Ja ir jānotiek kaut kādām izmaiņām, tad tam ir jābūt regulācijas ziņā, vai būtu vērts iet šādu izmaiņu virzienā. Es šobrīd to nevaru vēl secināt un paredzēt. Bet varu pateikt, ka es noteikti uzmanīgi turpināšu izvērtēt, kas ietilpst manā kompetencē. Un tas man jādara uzmanīgi. Un ja es neaizsargāšu Olafu neatkarīgumu, tad, nu, jāsaka, mēs būsim ļoti sliktā situācijā, bet savas atbildības, savu mandātu ietvaros darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka Olafam ir eh, savs neatkarīgums un kapacitāte un eh, status, lai viņi varētu veikt to darbu, kas mums visiem ir tik ļoti svarīgs. Paldies! Kolēģin Sender for the S&D. Ajāl Senders, eh, SND grupas vārdā. Jā, Georgievā. Eh, Antes expresado usted muy... Paldies. Jūs ļoti skaidri eh, pastāstījāt, ko padome septiņgadu ritmā dara, un katru reizi mums ir budžets, kas ir aizvien mazāks un mazāk vienojošs arī pašlīdzekļu attīstība ir tāda, ka to kļūst aizvien mazāk. Nākošo piecu gadu laikā es gribētu teikt, lai mums būtu tiešām patiesi pašu līdzekļi, kas būtu pietiekami 500 miljoniem pilsoņu, kas vēlas pārvarēt ļaunāko krīzi kopš otrā pasaules kara beigām. Mēs esam norūpējušies redzot to, ka finanšu instrumentu svars ir tā kā multipli multiplicējošs, eh, un tam ir tāds multiplicējošs efekts. Mēs redzam mm, banku eh, iedarbību ES, un mēs negribam, lai, lai ES kļūtu par banku. Tādā panestā nozīmē mums jādomā par reālo ekonomiku un kā jūs to varēsiet garantēt. Un no otras puses mēs. Uh, Mm, ļoti augstu vērtējam jūsu centienus augsta eh, ranga um, ekspertu grupas darbībā. Mēs atbalstīsim jūs no parlamenta puses eh, PVN un um, finanšu operāciju transakcijas nodokļa eh, kontekstā. Kādas, kāda būs jūsu loma kontrolējot resursus un uzlabojot NKI un mojcieņēmus? Paldies par pirmo jautājumu par resursiem. Jā, diemžēl tā ir, un es to atkārtoju vēlreiz. Eh, es arī biju ļoti skumi, kad sarunas par eh, daudz kādu finanšu plānu noslēdzās tā, kā tās noslēdzās. Es domāju, ka mēs varējām izmantot Eiropas eh, budžetu tādā pretcikliskākā veidā, nevis procikliskā veidā. Bet dalību valstīm bija zināms problēmas, tas bija jāatzīst, un lēmums bija tāds, kāds tas bija. Un atkal mums tagad ir jāvērš uzmanība uz to, lai mēs īstenotu budžetu pēc iespējas labāk. Es, protams, nevēlos padarīt Eiropas komisiju par banku, ja mums ir Eiropas investīcija banka, bet es gribētu, lai Eiropas komisija izmantot tās finansu resursus tādā visaptverošākā un radošākā veidā, jo Mēs ļoti daudz atzīstam, ka līdzekļi nekad nepietiek, un ja mēs varam panākt vairāk ar tiem pašiem līdzekļiem, tad mums noteikti tas ir jādara. Kad mēs raugāmies uz mērķiem, dažādiem projektiem, domājot ražāk, mēs varam izdarīt vairāk ar grantiem vai inovatīviem instrumentiem. Mums vienkārši ir jāraugās, kādā veidā ar vieniem un tiem pašiem līdzekļiem mēs vairāk varam sasniegt mērķus un prioritātes. Tālāk par pašu resursiem. Mana pozīcija ļoti stingra. Jāraugās, kā mēs varam reformēt šos līdzekļu ieguvus resursus, bet gal galā jautājums ir politisks. Un mums ir kopīgi par to jādomā. Un uh, Eiropas gadījumā tas nav vienkārši, bet mēs to izdarīsim. Paldies, uh, komisārs uh, uh, kundze budžeta kontrolas komitejas vārdā un Juri komiteja turpinās. Es atvainojos, es atvainojos, es aizmirsu Šmitas kundzi, jūs esat pēdējā sarakstā, atvainojiet lūdzu, tiešām tā nevēlējos. Komisija uh, 2011. gadā pieņēma personāla reformas pakotni. Aprēķini ir tādi, ka miljardu eiro līdz 2020. eiro var ietaupīt un pēc tam miljardu eiro katru gadu. Uh, Mērķis ir samazināt administratīvās iemaksas, iesaldēt līdz 2020. gadam kopā. Tas ir 5,8% no ES budžeta. No tā 40% ir komisijas iztērētie līdzekļi. No, lai sasniegtu ietaupījums, komisijas personāls līdz 2020. gadam tiks samazināts par 5% un jautājums, kā jūs sasniegsiet šo mērķi. Uh, Kādas konkrētas soļas jūs spersit, kā izskatās jūsu uh, laika sadalījums un kā mēs varēsim aprēķināt jūsu darba veiksmi un vai jūs um, stāstīsiet regulāri par panākto? Itīs. Paldies. Paldies par jautājumu. Jā, tas ir svarīgi, nodrošinot mūsu uzticamību. Tātad izpildīt to, ko solam, un Jā, 5% samazinājums komisijā, ja tāds ir izvirzīts mērķis, tad tas ir jādara. Mēs centīsimies pārdalīt pozīcijas tā, lai mēs varētu atbalstīt tās jomas, kas ir augstākas prioritātes. Ekofens saprotam iemeslu pēc ir saņēmis 13% palielinājumu darbiniekiem, tā vietā, lai būtu samazinājumi darbiniekiem. Nu, tad, tad attiecībā uz šo cilvēku resursu mums ir jāstrādā visiem kopā, jāizvirz prioritātes un jāstrādā kā komandai. Jo, ja mēs veicam prorāta samazinājumus, tad mēs varam, principā, sākt graut pašu savu darbu kvalitāti, un tādā veidā noteikti mēs nedrīkstāt rīkoties. Otrām kārtām ir jāraugās uz priekšu nākotnē. Ko mēs gribam sasniegt tālāk nākotnē un kādas iemaņas tur ir nepieciešams, jo ja mēs tikai reaģējam uz šī brīža spiedienu un pagātnes pieredzi, tad mēs varam principā paši sākt graut savu iespējamo nākotni kapacitātei. Man būs jāizstrādā korporatīvā stratēģija šai cilvēku resursu ziņā, un es domāšu ne tikai par samazinājumiem, bet arī par prioritātēm, resursiem, arī procesiem. Uh, kādi procesi varbūt nav nepieciešami vai netiek darīti optimālākajā veidā, un tad uz šī pamata īstenosim to, ko esam apņēmušies, bet ar domu censties panākt vairāk ar tiem cilvēku resursiem, kas mums ir, un darbu izdarīt labāk. Paldies! Herzlichen Dank für den Haushaltskontroller. Sirsnīgs paldies budžeta kontrola komitejas vārdā. Un tagad uh, turpinās Juri komiteja. The last question. Un liels paldies pēdējais jautājums bija ļoti labs pārējais jautājums, jo jautājumi, kurus uzdos eh, juridisko lietu komiteja, galvenokārt būs uh, par um, cilvēku resursiem. Un pirmo uzdod Radiev kungs EPP grupas vārdā. Уважаема госпожо Георгиева, за мен е чест да бъда днес тук. Cienījumā komisārs kandidāts kundze, Georgievs kundze, man ir prieks būt šeit šodien gan kā bulgāram, jaunā parlamenta deputātam, un es lepojos ar jūsu prezentāciju un pateicos jums par to. Tālāk mans jautājums par to, kā varētu pieņemt darbā Eiropas Savienības pilsoņus, kas pārstāvētu visplašāk, tīri no geogrāfiskā viedokļa um, mūsu savienību, jo dažu tautību pārstāv to, tomēr ir pārstāvēt mazākā skaitā nekā citi arī tad, ja mēs paraugamies no eh, tā, cik daudz iedzīvotāju ir katrā dalībvalstī. Savās rakstiskajās atbildēs jūs nācāt klajā ar priekšlikumiem, kā varētu izlīdzināt šo um, līdzsvaru trūkumu no geogrāfiskā viedokļa, kādus pasākumus jūs grasāties īstenot. Paldies par šo jautājumu. Man jāsaka, ka Tā kā būšu atbildīga arī par cilvēku resursiem, tas būs diezgan liels izaicinājums man, bet es arī priecājos uzņemties šādu izaicinājumu, jo es tik tiešām ticu, ka mūsu darbinieki ir lieliski, es ar viņiem lepojos. Jums taisnība ir ļoti nozīmīgi nodrošināt nepieciešamo līdzsvaru. Atspoguļot uh, to, cik daudz iedzīvotāji ir katrā dalībvalstī, tāpēc te noteikti mēs daudz vēl varētu darīt. Taču ir jāpatur arī prātā, ka gluži vienkārši ir dažu valstu pilsoņi, kas ir, kurus mazāk interesē darbs Eiropas institūcijās, un gluži, viņi gluži vienkārši nepiesakās uz šīm vietām. Un kā jūs zināt, ja Muhameds neiet pie kalna, tad kalnam ir jāiet pie Muhameda. Un mēs centīsimies, vismaz centīsimies, lai informācija viņus sasniedz par iespējām strādāt Eiropas institūcijās. Mums ir jāorganizē konkursi tajās valstīs, kuru uh, pilsoņi ir pārstāvēti mazākumā Eiropas institūcijās. Nu, protams, ka tādējādi mēs neatris, neatrisināsim galveno problēmu. Galvenās problēmas rodas tieši eh, vidējā eh, līmenī, jo augstākajā līmenī un zemākā līmenī man šķiet, ka eh, šī te pārstāvēšana ir diezgan labā līmenī. Ir daudz talantīgu cilvēku, kuri, diemžēl, nesasniedz tālākos līmeņus. Tātad mums ir jaunās dalībvalstis, mums ir vecās dalībvalstis, un uh, bieži vien, piemērojot vecos noteikumus, mums neizdodas panākt pienācīgu visu dalībvalstu pilsoņu pārstāvi, pārstāvēšanu. Jaunajos personāla noteikumos noteikti būs iespēja eh, dot iespēju strādāt tiem, kas to tik tiešām vēlas. Cerams, ka mums tas izdosies. Paldies! Paldies tagad, Gāja kungs, S un D grupas vārdā. Paldies! Nu, es ne eh, no jūrī komitejas esmu, bet no budžeta, un uh, mēs eh, vēlamies vēlreiz manas frakcijas vārdā uzdot jautājumu. Komisārs kundze, es esmu absolūti pārliecināts, ka jūs ļoti labi strādāsiet kā atbildīgā komisāra, un tādēļ gribu teikt, ka trīs lietas ir ļoti svarīgas. Uh, bet jūsu teiktais ir, nu, vēl nedaudz nepārāk konkrēts. Mēs jautājam pēc 300 miljārdu eiro. Uh, no kurienes tie nāks. Junker kungs to solīja investīciju programmu, kas, nu, būtībā pēc četrām nedēļām jau mūs iepazīstinās ar to. Jūs runājāt par svīras efektu, bet mēs gribētu. Uh, kādas ir iespējas un kā jūs vērtējat šo programmu, programmu un um, svaigas naudas uh, iespējām. Pašu līdzekļu jautājumā jūs teicāt, ka redzēsiet, kas ir nepieciešams, kādas būs diskusijas un maksājuma krīze. Jūs sakat, ka mums jākoncentrē uzmanību uh, uz to, kas mums ir, un mēs gribētu zināt, kā komisija nākotnē. Uh, maksās rēķins. Lūdzu, esiet konkrēti, es ar to būšu ļoti apmierināts. Uh, thank you. Let me try. Paldies, es mēģināšu. Atbildot uz pirmo jautājumu, varbūt es varēšu jūs iepriecināt, jo par šiem 300 miljardiem eiro nebūtu īsti atbildīgi no manas puses nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, pirms mēs esam apspriedušies ar jaunajiem kolēģiem. Uh, jo šajā darbā ir iesaistīti arī citi un kāds ir vadībā. Mums ir jāievēro koleģialitātes princips, un tāpēc es nevēlos teikt neko vairāk. Es katrā ziņā saskatu Eiropas Savienības budžeta lomu šajā pakotnē tālāk, kas attiecas uz svirs efektu. Es domāju, ka mums ir jāparaugās, kā mēs varētu fokusētāk, strateģiskāk izmantot līdzekļus, un mums ir jāizmanto inovatīvie finanšu instrumenti, un mums tie ir jāpiemēro attiecīgi prioritātēm, kuras tagad ir uzskaitīts. Proti, citiem vārdiem sakot, kā eh, šie instrumenti radīs eh, darba vietas, kādā veidā, kur un vai tas būs pareizajā vietā. Ko mēs varam darīt, lai uzlabotu savu konkurētspēju? Un es domāju, ka šobrīd mēs raugāmies uz šiem instrumentiem vairāk no tā, kā mēs radīsim līdzekļus pie šiem, priekš šiem instrumentiem, bet nevis, ko mēs no šiem instrumentiem iegūsim. Bet šis darbs arī ir jāpaveic, un tad kopā mēs varēsim pateikt, ka ar šiem 9 miljardiem eiro, ko mēs varam radīt, kur mēs varam radīt, un kā tas gal galā palīdzēs mums atrisināt bezdarba problēmas un veicināt izaugsmi.